Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dargie draugi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Šī ir kārtējā mūsu komitejas darba sēde, un uh, tagad ir īstais laiks sākt darbu. Jūs uh, visi saņēmāt darba kārtību, tā jums ir uh, mapītēs. Nav Eh, izteikti nekādi komentāri, neviens arī neiebilst. Beigās mums būs arī sadaļa citi jautājumi, tad dažādi jautājumi. Ja kādam būs kas paziņojums, tad varēs izteikties. Tagad otrais punkts. Man ir labs paziņojums jums. Uh, saviesīgs pasākums Ziemassvētkiem. Un pirmais pusgads jaunajā pilnvaru periodā gandrīz ir galā. Neticami, vai ne? Atlikuši tikai 4,5 gadi. Paldies visiem par sadarbību šajā pusgadā. Ehm, darbi līdz šim ritējuši lieliski. Tātad Ziemassvētku saviesīgais pasākums. Mēs vienmēr piedāvājam jums ehm, kādu jauku glāzīti, At mēs um, ehm, 3. decembrī uh, pulksten sešos Eh, to esam ieplānojuši, ja varēsim pabeigt darbu līdz sešiem, bet varēsim ķerties klāt eh, jaukākām nodarbēm. Būtu ļoti labi, ja visi tiešām varētu tikties neformālajā gaisotnē, izrunāt visu, kas ir izrunājams, parunāt arī par mūsu nākotni, kas ir ļoti svarīga. Citu priekšstādāju paziņojumu šodien nav. Tas svarīgākais bija paziņot par to, kas notiek pirms Ziemassvētkiem. Trešais darba kārtības punkts - apvārsnes 2020 īstenošana un pašreizējais stāvoklis. Mēs sveicam Eiropas komisijas ģenerāldirektoru. Viņš jau dažus gadus strādā šajā amatā, Roberts Jans Smits. Viņš strādā eh, pētniecības un jauninājumu jomā Mēs tiešām gribētu šodien zināt īsumā, kāds ir pašreizējais stāvoklis un kā tiek īstenota programma apvārsnes 2020. Mums nākamos eh, piecos gados ar to būs jāstrādā. Mēs apzināmies, ka šī ir visvērienīgākā eh, Eiropas Savienības programma ar vislielāko finansējumu un um, Tā ir ļoti svarīga izaugsmes un darbi, darba vietu izveides uh, programmai. Tā arī ir ļoti svarīga, lai risinātu sociālos izaicinājumus. Mēs, protams, uh, nemitīgi sēkojam šīs programmas īstenošanai. Tagad uzklausīsim ģenerāldirektoru kungu. Desmit minūtes jums aptuveni tiek piešķirtas, vairāk vai mazāk, desmit minūtes. Paldies, Bozek kungs, labdien visiem! Mums ir tagad pierādījumi, kas rāda, ka inovācijas nodrošina 62% no ekonomiskās izaugsmes. Un tāpēc uh, priekšstādā Junkera ambiciozā programma var tikt iztenota tikai tad, ja mēs arī turpmāk veicināsim pētniecību un inovācijas reģionālajā un vietējā līmenī. Tas ir ļoti skaidrs vēstījums, ko jauns pētniecības komisārs pavēstīja uzklausīšanas laikā. Mums ir jāturpina ieguldījumi Eh, inovācijās un pētniecībā visos līmeņos. Eiropas Savienības līmenī tas jau notiek. Un mēs vēlamies pateikties arī jūsu komitejai par paveikto darbu. Mēs esam vienojušies eh, pagājušajā gadā par eh, kopējo budžetu 80 miljārdi, pieprasīti tika 100 miljārdi labi, bet tomēr mēs saņēmām visai labu uh, skaitli, tas ir palielinājums par 30%, neskatoties uz to, ka kopumā budžets samazinās. Mēs zinām, ka Eiropas budžets 2020. gadā būs pieticīgāks nekā pašlaik. Un pētniecība un inovācijas ir vienīgā joma, kur būs šīs nozīmīgais palielinājums. Programma apvārsnes 2020 um, netiek saukta par um, ietver programmu kā pagātnē. Mēs vēlamies tagad tiešām sākt jaunu darba posmu. Mēs vēlamies, lai pētniecības rezultāti nonāktu tirgū. Mēs atbalstām konkrētos uh, projektus, uh, mēs uh, neatbalstām tikai un vienīgi zinātniskās disciplīnas, bet gan praktiskos projektus. Jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs pievēršamies demografiskajiem jautājumiem, uh, enerģētikas problēmām, pilsētvidas problēmām, atbalstām MBU, kas ir mūsu ekonomikas balsts. Un 30% no paredzētā finansējuma būs paredzēti tieši MBU. Mēs vēlamies tiešām panākt reālas praktiskās izmaiņas Eiropas pētniecības padome ir viena no labākajām iniciatīvām, to jūs jau zināt, un mēs apzināmies, ka nepieciešams vienkāršot visas procedūras un noteikumus, kas saistīti ar projektu finansēšanu. Tāpat mēs vēlamies uh, uzlabot līdzsvaru starp Eiropas Savienības reģioniem, rietumiem un austrumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Pateicoties pieņemtajam lēmumam pagājušā gada novembrī, mēs varējām jau 13. gada um, decembrī sākt jaunu konkursa procedūru. Tagad pastāstīšu jums nedaudz par konkrētiem skaitļiem. Mūsu interneta portāls, informācijas portāls, katru mēnesi tiek apmeklēts 3 miljonus reizes. Katru mēnesi 35 tūkstoši priekšlikumu tika iesniegti, 60 tūkstoši ekspertu ir reģistrēti mūsu datubāzēs, un tas rāda, ka interese par mūsu programmu ir milzīga. Mūsu pilsoņi tiešām novērtēja jauno pieju, kuru mēs tagad varam realizēt, pateicoties jūsu atbalstam. Ko tad mēs darām? Uh, Mēs vēlamies rīkoties saskaņā ar politisko vienošanos, kas ir panākta pagājušo gadu. Vispirms eh, mūsu prioritāte ir MVU instruments. Eh, tā tiešām ir eh, mūsu galvenā prioritāte, un tas atbilst parlamenta nostājai. Tāpat mēs Eh, veicināsim inovācijas. Redzu, ka dok eh, doktors Ēlers te ir, tā bija viņa iniciatīva. Janvārī eh, mēs sāksim konkursa procedūru, kopējā summa būs 100 tūkstoši, 100 miljoni eiro, un būs vesela virkne pasākumu, lai uh, uh, veicinātu struktūrālās inovācijas. Tāpat enerģētikas jomā mēs koncentrējamies uz atjaunojumiem enerģijas avotiem, uz viedajiem tīkliem un energoefektivitātes projektiem. 85% no enerģētikas budžeta ir paredzēti atjaunojumiem energoresursiem. Un uh, mēs tam paredzējuši arī uh, noteiktu mērķu finansējumu Eh, tirgus situācijas uzlabošanai. Ir izveidots zinātnisks panelis, kas strādās pie veselības jautājumiem. Kavaljo kundze, kas vairs nestrādā, piemēram, šajā komitejā, savulaik aicināja izveidot šādu zinātnisku paneli. Tas tagad uh, eh, strādās sākot ar 13. janvāri, kad būs pirmā sanāksme. Runāt par vienkāršošanu. Uh, Mēs pilnībā īstenojam vienkāršošanas pasākumus, par kuriem jūs vienojaties pagājušo gadu. Elektronisks darba plāns, vienkāršāka procedūra pieteikumu iesniegšanai, ehm, PVN tagad ir attaisnoti izdevumi un daudz vienkāršotāks visu uh, dokumentu teksts. Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām balvu par Uh, vis draudzīgākajiem uh, dokumentiem. Tas ir mūsu dokumenti ir visdraudzīgāki lietotājiem, vissaprotamāki. Domāju, ka tas tiešām pierāda, ka mūsu dokumenti pieteikumu iesniegšanas procedūrās ir vienkāršoti un uzlaboti. Tātad mēs pieturāmies pie panāktās vienošanās. Arī Eh, dzīmumu līdztiesības jautājumos. Jūs teicāt, ka 40% no visiem ekspertiem komitejās jābūt pie, vismaz 40% sieviešu. Eh, konsultīvajā komitejā ir tagad 50%. Un mēs katrā gadījumā ļoti konsekventi īstenojam parlamenta uzdoto. Esam daudz paveikuši un esam uz pareizā ceļa. Eiropas parlaments ir nospēlējis ļoti svarīgu lomu visā šajā procesā, jo jūs vēlējāties, lai finanšu regulējumā būtu paredzētas arī ārkārtas procedūras. 125. pants. Mēs pavisam nesen to izmantojām, lai rīkotos ebola vīrusa kontekstā. 25 miljoni eiro. Mēs varējām ne tikai eh, pieteikumus ievākt ātrā veidā, bet arī tos izvērtēt, un jau februārī uh, sāksies darbs pie vakcīnām. Tas rāda, ka finanšu regulējums tiešām ir uzlabots un var tikt efektīvi izmantots. Kas uh, attiecas uz izaicinājumiem? Protams, arī tāda ir. Mēs cenšamies pieturēties pie panāktās vienošanās, bet galvenā problēma, piemēram, pašlaik ir tas, ka ir ļoti daudz priekšlikumu, pārāk daudz. Mēs noslīkstam šajos priekšlikumos. 35 tūkstoši. Mums vienkārši nepietiek finansējuma, lai uh, samaksātu pat par vislabākajiem projektiem dažās jomās. Ir tikai viens no desmit projektiem vai viens no astoņiem projektiem ir veiksmīgs. Un eh, medicīnas jomā, piemēram, viens no 30 projektiem ir veiksmīgs un, nes labus rezu, eh, un tiešām tiek finansēts. Eh, tas rāda, protams, ka pilnīgi pareizi tika pieprasīts palielināts finansējums, jūs pieprasījāt 100 miljārdus. Padome jūsos ieklausījās un apstiprināja vismaz 80 miljārdus. Tātad projektu ir ļoti daudz. Otkārt, pietrūkst maksājumu kredītu. To jūs zināt. To labi apzinās budžeta komiteja. Padome pēdējos gados konsekventi samazina uh, maksājumu kredītus. Uh, tas nozīmē, ka mēs nevaram sniegt finansējumu pirms projekta sākšanas uh, vajadzīgā mērā un projekta jāatliek. Kad tiek uzsākts kāds pētniecības projekts, nepieciešams uh, ļoti Um, nozīmīgs uh, finansējums, lai iepirktu uh, aprīkojumu un iekārtas, bet mums ļoti bieži jāatliek arī konkursa procedūras, tāpēc, ka mums vienkārši trūkst maksājumu kredītu. Šogad mums vēl izdevies visu nosakt, bet nākamgad būs reālas problēmas. Un ja šī tendence turpināsies, tad 2020. gadā programmas darbības beigās 40% no saistībām nebūs nosektas. Tas nav pieņemami. Tā nevar ilgspējīgi rīkoties. Pirms uh, vasaras uh, pārtraukuma uh, bija arī diskusijas plenārsēdē ar komisāru Geganu Kvinu, un toreiz tika skaidrs, skaidri rinā, runāts par to, kādas būs sēkas uh, Marijas um, Klodovskas Kirī, piemēram, um, programmas projekti vienkārši lielā mērā netiks nosekti. Par to mēs jau runājām. Tas ir reāls izaicinājums. Trešais izaicinājums ir tas, ka mums nepieciešams pilnībā iekļaut sociālās zinības un humanās zinības. Tas vēl nav paveikts. Tas mums vēl nav izdevies Mūsu plāns ir iekļaut uh, uh, sociālās zinātnes visās programmās, bet, piemēram, ja mēs uh, vēlamies finansēt projektu, kas pēta Alzheimer slimību, tad runa nav tikai par medicīnisko pētījumu, runa ir par sabiedrības organizēšanu, par sekām, par ietekmi uz sabiedrību. Tas nozīmē, ka jāiekļauj arī psiholoģi, ne tikai uh, medicīnas uh, darbinieki. Uh, to mums vēl nav izdevies panākt, bet mēs pie tā strādājam. Un ceturtkārt, vēl viena joma, kas izraisa bažas, ir šī paplašināšanās. Mēs redzam, ka uh, zinātne ir diezgan šaura joma un uh, tā nav horizontāla nepieciešams iesaistīt arī reģionus, kur inovācijas vēl nav um, ļoti veiksmīgi īstenotas. Vajadzētu izmantot arī struktūru fondus, uh, jāveicina viedā specializācija, jāpalīdz reģioniem un valstīm, kur uh, zinātnes bāze vēl nav tik labi attīstīta kā citur. Ka lūk, uh, 12,5 minūtēs esmu tagad visu izklāstījis. Paldies! Lielas paldies! Kā jūs teicāt, ģenerāldirektora kungs, inovācijas uh, programmas uh, būs uh, tā vienīgā sadaļa Eiropas Savienības budžetā, kur būs arī pieaugums. Ļoti labi. Labi, ka mums izdevies to panākt. Jānis Levandovskis savukārt uh, vadīja komiteju, kad par to tika balsots. Un tad mums ir jālūkojas, kā tiek uh, attīstīts ikgadējs budžets, jo jūs zināt, kā padome eh, ir tagad apgraizējusi budžetu par 10% šai jomai. Tas ir vislielākais samazinājums. Tas nozīmē, ka nākotnē mums jārīkojas ļoti stingri. At, tā, protams, nav komisijas vaina, to mēs labi apzināmies. Tā bija padomas rīcība. Tagad sāksim diskusiju. Mums ir eh, viens referents, tas ir ļoti svarīgs. Eh, Kristians Ēlers. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, paldies, eh, Smits kungs, ka jūs šeit ieradies. Prezidents jau teica, ka tiks izveidota ITRE pastāvīgā komiteja, kur nodarbosies ar apvārsnes 2020 jautājumiem, un mēs jau organizējam pirmo tādu sanāksmi darba grupas sēdi, lai izskatītu to, kāda ir apvārsnes 2020 īstenošana patreizējais stāvoklis. Doma šīs darba grupas izveidošanai ir nepārtraukt sniegt informāciju padomēji, jo šobrīd ir tā, ka mēs mēģinām apvienot eh, dažādu statistikas datus, kur ir e, savākt un apkopot netieši. Runājot par eh, ļoti principiāliem budžeta jautājumiem, tad mēs piekrītam jūs izteiktajām bažām. Patiesībā uzskatu, ka situācija ir vēl daudz sliktāka jo salīdzinot ar 14. 15. gada darba programmas datiem, tad uh, ir 9,3 eh, eh, miljoni, kuri ir samazinājušies, un padomi noteikti vēlas vispār samazināt šo naudu, kas man visvairāk pārsteidz ir tas, ka padomi neievēro nekādas konsekvences principus. Uh, Ja mēs vēlamies atbalstīt inovāciju, tad eh, mums ir jānodrošina nepārtraukta resursu pieejamība. Un arī ieinteresētās puses un projektu, projektos iesaistītie visu laiku mums jautā, vai naudas pietiks, jo dažādiem projektiem apsolītā nauda šobrīd netiek izmaksāta. Tātad, ko mēs darīsim? Mans jautājums, bet vēl pirms jautājuma vēlētos pateikt, ka e, ja mēs e, šo dramatisko situāciju izvērtējam, tad e, ar to būs saistīti vairāk jautājumi. Piemēram, iespējams, ka kāda projekta izmaksas ir pārāk lielas, un es to šeit skaitļos tā kā neredzu. Domāju, ka būtu ļoti labi visiem uzzināt, un detalizētāk eh, izvērtīt šos skaitļus. Varbūt, ka bija tāda projekta etapa, kurus nevarēja īstenot, tāpēc, ka pietrūka naudas, bet eh, vēlētos dzirdēt no jums, cik daudz projektus vai konkrētu projektu etapus nesam varējuši īstenot naudas trūkuma dēļ. Un pēdējais jautājums, tas būs par jauno noteikumu īstenošanu dzīvē kad eh, visas trīs puses vienojās par noteikumiem, tad tobrīd nevienam netaka, netapa skaidrs, ka šis projekts tiks vispār atlikts malā. Tātad šobrīd eh, mēs esam vienojušies, kad ir N plus 3 mēnešu maksājums, un mans jautājums ir, eh, kāpēc tad projektos strādājošie saņem šo paziņojumu daudz, daudz vēlāk? un eh, kāpēc eh, nav iespējams dot eh, šiem projektu priekšsēdētājs mēģina pārtraukt. Vēl viens jautājums, turpina Elerkungs. Es tiešām uzskatu, ka mums kopīgiem spēkiem ir pilnīgi skaidri jāparāda, ko šīm programmām nozīmēs budžeta taupības pasākumi. Un šāda ir arī parlamenta nostāja priekšsēdētājs. Paldies Ēler kungam! Jūs pārstāvat eh, iepriekšējā sasaukuma visu ziņotāju idejas. Kolēģi, vēlētos jūs visus pamudināt eh, pieturēties pie jautājumu eh, uzdošanas, uzdošanai atvēlētajiem diviem, divām minūtēm. Ruiz skundze. Gracias, señor presidente. Yo también quiero empezar dándole las gracias al director general por. Lielas paldies! Arī es vēlētos pateikties ģenerāldirektoram par sniegto informāciju. Šī informācija bija ļoti liederīga. Es gribētu uzdot dažus jautājumus. Viens būs tehnisks jautājums, otrs būs politisks dabas jautājums. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par 27. panta piemērošanu, piemērošanu subvencijām. Tās ir uh, organizācijas, kuras tāpat ir jāņem vērā, un bieži vien eh, visi noteikumi netiek piemēro, piemēroti. Komisija bieži vien ir paredzējusi tādas direktīvas, kuras nav iespējams piemērot, jo tās izraisa papildus izmaksas. Un pētnieki nevienmēr tiek eh, attiecīgi apmaksāti. Un es gribētu zināt, kā jūsu skatījumā ir īstenošana. Un otrā lieta, ko es gribēju zināt, ir, es gribētu zināt jūsu viedokli. Vai jūs domājat, ka tehniskais darbs ir pietiekami gatavs un nobriedz, lai lai eh, rīkotos saskaņā ar 150. pantu līgumā un izstrādātu asociācijas programmas. Uh, Mēs domājam, ka saskaņā ar šo pantu ir nepieciešami četri lēmumi, un tie, tie prasīja 11 mēnešu ilgu posmu. Turklāt tas bija saistīts arī ar lielām izmaksām un līdzfinansējumu. Turklāt pastāv arī mm, uzskat, ka vajadzētu veidot kopīgas prog programmas. Uh, Mēs uzskatām, ka šie projekti ir ļoti svarīgi, un mēs gribējām zināt jūsu viedokli, vai jūsuprāt, tagad ir pienācis īstais laiks piemērot 150. pantu. Paldies. Madam Kudrīska. No. Yeah, I'd like to <clears throat> raise Jā, es vēlētos pieskarties citam jautājumam. Šeit izskanēja bāžas par budžeta apcirpšanu, bet mani vairāk šokē tas, ka būtiskākie zinātnisko pētnieku darba vietas ir likvidētas. Un mans jautājums, vai tad komisija vairāk neinteresējās par zinātniskajiem pētījumiem un vai mēs tiešām eh, sāksim īstenot tādu politiku, kura balstīsies tikai un vienīgi uz politiskajiem ideoloģijas pilāriem. Vai zinātnes rezultāti mūsu lēmums vairs neietekmēs? Prieksēdētājs, paldies! Debakar kungs. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un arī Smits kungam vēlētos pateikties. Vēlētos atgriezties pie iekšējā, piepriekšējā jautājuma, jo arī mana politiskā grupa ir nobežījusies, jo kad Gloverkungs vairs eh, nevarēs pildīt savu darbu, jo viņa vieta ir likvidēta, tad eh, mans jautājums komisijai, vai tiešām komisija vairāk nenodarbosies ar zinātniskiem pētījumiem. Taču mans jautājums vairāk ir saistīts ar diviem momentiem. Pirmais, to jūs jau pieminējāt, tā saucamo MVU instrumentu, un no pirmajiem, no pirmajiem datiem varbūt jūs varētu mūs sīkāk iepazīstināt, kuri tad izrāda šo interesi, vai tās ir vairāk privātās kompānijas, cik lieli ir šie uzņēmumi, un tā tālāk. Otrs Otrs ir saistīts ar eh, maksājumiem. Jūs teicāt, ka šobrīd maksājumiem nepietiek naudas, un arī Eirostat šodien ir sagatavo un publiskojas eh, ziņojumu, kurā ir teikts, ka tikai 2% no IKP 27, 28 dalību valstīs tiek izmantot zinātnisko pētījumu eh, nodrošināšanai. Mans jautājums, eh, vai jums šķiet, ka apvārsnes 2020 pamudinās dalību valsts izvirzīt arī augstākus zinātniskās pētniecības mērķus, jo visas dalību valsts savukārt eh, apņēmās eh, no IKP 3% atvēlēt zinātnei un pētniecībai un inovācijai, un kur tad visas šīs diskusijas un labās apņemšanās ir izgaisušas? Prieksēdētājs, paldies! Un tagad Kudrītskas kundze lūdzu. Paldies! Vispirms uh, uh, uh, vēlētos jūs sveikt un vēlētos jūsu uh, departamentam pateikties par sagatavotajiem dokumentiem. Jak vyglonda kvestija udzielu? Lielas paldies. Tātad, runājot par dalību valstu Uh, lomu īstenojot programmu apvārsnes 2020. Jūs pieminējāt um, atšķirības starp reģioniem, uh, bet uh, kāds ir sadalījums um, salīdzinot ar septīto ietvaru programmu? kā tiek sadalīts finansējums pa reģioniem un kāds ir to dalībnieku procents skaitlis, kas tagad ir atnākuši no jauna, kas nepiedalījās septītajā ietver programmā. Varbūt jūs varētu arī um, izvērtēt šo vienkāršošanu, ko jūs pieminējāt, vai tā ietekmē arī finansējumu, proti vai ir iespējams finansēt lielāku projektu skaitu? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Διευθυντή για την εδώ παρουσία του. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām gribu pateikties ģenerāldirektāru kungam par to, ka viņš šodien ir mūsu vidū. Mēs visi zinām, ka programma apvārsnes 2020 ir ļoti svarīga programma pētniecībai un inovācijām, un it īpaši tā var stiprināt ekonomikas konkurētspēju Turklāt tas norisinās laikā, kad daudzas no valstīm atrodas krīzē. Tātad šī programma ir ļoti svarīga. Mazos un vidējos uzņēmumus šādā veidā var atbalstīt, var radīt jaunas darba vietas, tomēr pastāv arī problēmas ar sociālo attīstību. Mums ir zināmas problēmas ar budžeta samazinājumiem 2015. gadam. Un šis uh, samazinājums jau mums rada zināmas problēmas. Un otrā problēma ir finansējums kopumā. Šis uh, finansējums mums sagādā problēmas. Un trešā lieta, kam es vēl gribēju pieskarties, ir, ka sinerģija starp zinātnu un ekonomiku tiek veicināta, tomēr mēs uzskatām, ka šis instruments vairāk atrodas multinacionālo uzņēmumu rokās, un tas tik ļoti nenāk par labu nemaz sabiedrībai. Un tagad es gribētu uzdot šādu jautājumu. Kādus pasākumus jūs vēlētos veikt, lai atbilstu sabiedrības prasībām un vajadzībām? Un otrais jautājums, kā jūs vēlaties mazo un vidējo uzņēmumu finansējumu atvieglināt. Mēs zinām, ka MVU ir ekonomikas mugurkauls Eiropā. Un eh, MVU saskarās ar lielām problēmām, tīpaši Eiropas dienvidos. Un pēdējais jautājums, kā jūs gribat eh, strādāt pie šīm eh, sekām uz budžetu? Ko jūs gribat darīt, lai veicinātu apvārsni 20, 20 tādējādi, kā tas sākumā bija paredzēts? Helmer kungs lūdzu nākamais. Uh, uh, Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos uh, pateikties arī ģenerāla direktora kungam. Ko dzest, esam dzirdējuši šajā pusstundā? To, ka padomē nav taisnība samazinot finansējumu un parlamentam ir visa taisnība pieprasot papildus finansējumu piešķiršanu. Šķiet, ka mēs esam pilnīgi zaudējuši sajēgu par to, ka visā Eiropā iedzīvotāji, uzņēmumi un arī valstis šobrīd cieši gan no bezdarba spiediena, gan arī no daudziem citiem krīzes e, sekām. Un kā jums šķiet, e, vai jums tiešām šķiet, ka parlamentam vajadzētu prasīt naudu un naudu vēl brīdī, kad daudzas valstis ir spiestas taupīt tā kā nekad iepriekš? Varbūt, ka naudu mums vajadzētu izmantot daudz efektīvākā veidā. Tā vietā, lai mēs naudu un finansējumu izmantotu birokrātiskās mašinērijas ieļošanai, daudz efektīvāk un daudz adekvātāk un jēgpilnāk būtu šo naudu izmantot eh, programmās, kuras ir svarīgas nacionālā līmenī un pat reģionālā līmenī un nevis šeit Briselē mums šķiet būtiski. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad uh, Smits kungs došu vārdu jums, lai atbildētu uz uh, jautājumiem. Well, with... Sākšu varbūt ar pēdējo jautājumu. Šī programma apvārsnes 2020 uh, ir tapusi demokrātiskā veidā uh, sarunās starp padomu un parlamentu un panākta vienošanos par 80 miljārdiem eiro kā programmas finansējumu. Ja ir šāda demokrātiskā vienošanās eh, svarīgajam instrumentam, kas balstās uz subsidiaritāti un Eiropas vērtībām, tad, protams, jānodrošina maksājuma kredītus, lai varētu šo budžetu īstenot. Mēs neprasām papildus finansējumu. Mēs nevēlamies nekādu palielinājumu, mēs vienkārši vēlamies saņemt arī šo apsolīto finansējumu, par kuru ir panākta vienošanās pēc garām diskusijām starp parlamentu un padomi. Mēs arī varējām pierādīt, kāda pievienotā vērtība ir pētniecības programmām, kādu labumu tās nes gan pilsoņiem, gan ekonomikai. Jūsu valsts ir viena no tām, kas visvairāk iegūst no uh, ietver programmām un atbalsta šīs programmas. Jūsu uh, valstī ir ļoti liels atbalsts pētniecībai Eiropas Savienības līmenī. Tagad par citiem jautājumiem. Ļoti labi, ka būs pastāvīgā komiteja, ko pieminēja Ēlera kungs. Mēs esam gatavi to atbalstīt. Mēs esam gatavi sniegt visjaunāko informāciju, ja jums ir vajadzīga statistika, aplēses, kaut kādas tendences izklāstītas, mēs esam gatavi to visu nodrošināt. Jūs runājāt par milzīgo projektu skaitu un kāpēc tas notiek. Mēs esam veikuši analīzi, un mums šķiet, ka programma ir vienkārši ļoti populāra. To ļoti pozitīvi uztvēra zinātniskajās aprindās, un tā ir tagad vēl vienkāršota. Ir vienkāršāk pieteikties. Protams, mēs esam izjaukuši eh, šīs barjeras, un tagad cilvēki nāk pie mums aktīvāk. Bet eh, reizēm uh, pie mums vēršas tāpēc, ka uh, dalībvalstīs budžeti tika samazināti. Piemēram, uh, Spānijā par 600 uh, miljārdiem tika samazināts uh, budžets, un, tad, protams, zinātniekiem nav finansējuma, viņi tagad vēršas uh, Eiropas savie, pie Eiropas Savienības. Bet ko mēs konkrēti tagad darām, lai šo problēmu atrisinātu? Mēs esam paredzējuši divu pakāpju uh, iesniegumu procedūru. Tad vispirms tiek iesniegts projekta uh, izklāsts, tad īsa versija, un tikai, ja tas tiek atzīts par labu, tikai tad uh, var nonākt otrajā fāzē. 20% visu iesniegumu nonāk šajā otrajā fāzē. Um, bet tad, uh, tikai tad, protams, uh, jāiesniedz šīs detalizētais priekšlikums. Tāpat, ja kāds iesniedz priekšlikumu kas ir sliktas kvalitātes, un to izvērtē uh, konkurenti, tad jānogaida. Nevar to pašu iesniegt nākamajā gadā vai pāris gadu laikā. Jānogaida divi, trīs gadi. Programma tiešām ir ļoti populāra, un mums jārīkojas kaut kādā veidā. Pirmajos līgumos mēs varējām ievērot uh, astoņu mēnešu termiņu. Mēs uh, samazinājām uh, sarunu garumu, Bet, protams, mums ir arī jāinformē eh, visi iesaistītie par jaunām metodēm. Tad runa bija par uh, finansējumu likmēm kopumā. Mēs izmantojām tagad vienu likmi visiem jaunajā programmā. Tad 100% tiešajām izmaksām un 20% netiešajām izmaksām. Uh, ne, 25% netiešajām izmaksām pētniecībai. Un inovācijām 70% no tiešajām izmaksām un 20% no pārējām izmaksām. Esam veikuši arī simulāciju, kas rāda, ka šī jaunā likme uh, būs izdevīga gandrīz visiem universitātēm un MVU. Vienīgās problēmas būs varbūt uh, lielajām aprūpes sistēmām. Bet tur viņam ir iespēja netiešās izmaksas pārvērst par tiešajām izmaksām. Mēs esam gatavi kontaktēties ar šādiem pieteicējiem, lai atrisinātu viņu konkrētas problēmas. Henkel kungs runāja par uh, priekšsētāju zinātnisko padomnieku. Priekšsētājs pieņem lēmumu Uh, par uh, šo gala pozīciju. Tā nav uh, atsaukta, bet vienkārši Barozu komisijas darbības beigās šī pozīcija arī zaudēja savu spēku. Tagad Junkera kungs ir uzsācis konsultācijas, lai izveidotu jauno konsultatīvo struktūru. Tā kā mēs nevaram teikt, ka Eh, te kaut kas tiktu likvidēts. Vienkārši ir beidzies pilnvaru laiks un notiek tagad sarunas par to, kā aizpildīt šo posteni nākotnē. Bet katrā gadījumā mēs komisijā eh, balstīsim eh, visu politiku uz zinātniskiem pierādījumiem, nevis kaut kādiem tukšiem apgalvojumiem. Līdzinājā politika turpināsies. Visi likumdošanas priekšlikumi uh, balstīsies uz zinātniskajiem priekšlikumiem. Debakara kungs eh, runāja arī par MVU. Viņam ir taisnība, ir svarīgi panākt, lai MVU eh, aktīvāk piedalītos šajā programmā. Tad ko mēs darām? 20% no budžeta ir eh, atvēlēta tieši MVU. Mums ir arī MVU instruments, ļoti laba sistēma, kas ir dalību valstu kontaktpunktu tīkls un arī vienkāršošanas pasākumi ļauj jaunajiem dalībniekiem un MVU aktīvāk izmantot šo uh, programmu. Paldies arī Kodreičkas kundzei. Jūs pilnīgi pareizi teicāt, ka mums ir uh, jāpalūkojas, kā tiek uh, definētas inovācijas, kas notiek uh, dažādās valstīs mēs eh, redzam, ka vienkāršošana eh, ir novedusi pie tā, ka ir vairāk jaunu pieteicēju. Bet, protams, eh, mēs arī turpmāk sniegsim jums statistiku par notiekošo arī par reģionālo sadalījumu. Nu, īsumā, manuprāt, tas ir gandrīz viss, bet paliek kāds svarīgs jautājums par diviem procentiem pētniecības izdevumiem. Eiropas Savienībā mēs daudz runājam par pētniecību un inovācijām, bet eh, ieguldījumi nav lieli - 2% no IKP. Un mēs vēlamies izmantot programmu apvārsnes 2020, lai šis finansējums palielinātos. Tas nav viegli, jo dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība un jāiegulda nākotnē. Ķīnā, piemēram, eh, šis finansējums palielinās gadā par 22 procentiem. Eh, Dienvidkorejā 5% izdod eh, pētniecības finansējumam, bet mēs tikai runājām, mums vajadzētu arī finansēt pētniecību. Paldies. Vēl 11 runātāju sarakstā. Tagad mēs runātāju sarakstu slēgsim. Viss vairāk pieteikumus nepieņemšu. Viena minūte katram, nevairāk. Citādāk Mēs šodien nepabeigsim darbu atvēlētajā laikā. Grifēns kundze pirmā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Apvienotās karalīs delegācijas vārdā arī mēs esam izteikuši bāžas par to, ka tiek eh, tiek slēgtas darba vietas eh, zinātniekiem. Jā, mums ir nepieciešams zinātne, lai palīdzētu cilvēku dzīvai, un, protams, ka tas, eh, eh, vai mēs varēsim izveidot eh, ap tādu savijumu starp struktūra fondiem, dažādām nodarbinātības iniciatīvām un apvārsnes 2020. Tas būs atkarīgs no mums un cik svarīgi ir sekot līdz notiekošajam. Paldies, Gabrandī kungs, lūdzu. Yes, Mr. Chairman. Jā, prieksēdētāji kungs. You, Paldies, eh, Smica kungs, ka jūs uzstājaties mūsu sanāksmē un paldies, ka jūs iesaistaties diskusijās par budžetu. Šobrīd eh, tiešām šķiet, ka ja mēs turpināsim tādā pašā garā, ja mēs klausīsim un iesim padomus pavadā, tad eh, mums izveidosies budžeta deficīts dažādos projektos 14% apmērā. Uh, Jūs sakat, ka šobrīd 14. gadam problēma ir atrisināta, tādā, vei, tādā veidā atliekot maksājumus uz 15. gadu dažiem projektiem, bet uzņēmumi un arī dažādi zinātniskās pētniecības organizācijas vairs varbūt neticēs Eiropas Savienībai, ka visi viņu maksājumi un eksploatācijas izdevumi varētu tikt nosekti no Eiropas Savienības puses. Mans jautājums. Kas noteikti ir konkrēti, jo padomi šobrīd nedos naudu, bet ko mēs darīsim? Federlēkungs. Paldies. Man ir jautājums, kas ir saistīts ar veselības aizsardzības jautājumiem un apvāršanas 2020. Pagājušā mēneša laikā bija skaidrs, ka antibiotiku rezistents kļūst par arvien lielāku pro pro problēmu. Rītā mēs eh, piedzīvosim antibiotiku rezistences eh, apzināšanās dienu, bet eh, ja mēs neko nedarīsim, tad eh, veselības aprūpas joma tuvākajā laikā sastapsies ar milzīgām problēmām. Un tas bieži vien ir saistīts arī ar cūgaļas ražošanu jo ir vesela virkni slimību, kuras var izmantot, kurās, kuru ārstēšanai var izmantot antibiotikas, bet eh, vēlējos pajautāt, vai turpmākajos piecos gados šai problēmai piešķirsim vairāk uzmanības. Paldies, Levandovska kungs, lūdzu. Paldies eh, par jūsu prezentāciju. Nav nemaz tik pārsteidzoši, ka tā bija pa pusē uz pozitīvas nots un pa pusē uz tādas bēdīgākas. Protams, e, mums tas viss ir jāvienkāršo no birokrātiskā sloga jaukoties, bet e, jā, naudas visam nepietiek. Un arī šogad, kā jūs ziniet, mēs šobrīd esam e, samierināšanas procedūras beigu fāzē ne tikai 14. bet arī 15. gadam. Tāpēc ir jābūt pilnīgi skaidrām, cik viss maksā jo daudzas no šīm iebildēm nāk no apvienotās karalistes šogad un arī nākamgad. Vāč, eh, Mr. Zoriņo. Zoriņo, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Pirmām kārtām gribētu jūs apsveikt, ģenerāldirektora kungs. Gribētu arī norādīt uz to, cik svarīgi ir, ka komisija un parlaments savā starpā sadarbojas. Un es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs raugāties uz šo situāciju, kad no vienas puses apārs, mums ir programma apārsnes 2020 un decembrī savukārt mums būs investīciju programma, kur ir minēts tieši tās pašas galvenās jomas, kā apārsnim 2020. Es gribētu teikt sekojošo turpmākajos. Uh, Pēdējos gados mēs esam radījuši ļoti daudz pētniecības centrus, Un, protams, es piekrītu tam, ka tas ir viss ļoti skaisti un labi, bet tomēr es uzskatu, ka šādā veidā mēs tomēr pietiekami nevirzamies uz priekšu. Mums ir noteikumi, kur vairāk atbalsta uzņēmums, bet mums ir nepieciešami noteikumi, kas attiecās arī uz inovācijām, jo citādi mēs sev paši radām risku, ka mēs nevirzamies uz priekšu. Priekšsēdētāja kungs, man būtu jautājums par MVU. MVU instrumenti ietvaros eh, iesniegumu iesniedzējiem, kur tiek noraizīt, netiek, eh, komis, netiek eh, piešķirts komisijas ziņojums. Jūs pieminējāt šeit panākumu kvotu vai tad šie iesne, pieteikumi iesniedzēji, kur tiek noraidīti, vai viņi nenonāk tādā depresijā, vai viņi var vēl vienreiz pieteikties, vai viņi uh, saņem paskaidrojumu, kāpēc viņu pieteikums tika noraidīts. Vai komisija apzinās šo problēmu un, ja apzinās, ko jūs esat paredzējuši darīt? Paldies. Sandels. Sandels kundze, lūdzu. Merci, monsieur Le. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu um, pievienoties jau teiktajam vienkāršošana jāveic ļoti ātri. Pašlaik jūs diskutējat jau ar pētniekiem, un noteikti viņi jums stāsta par to, ka viņi labu laiku atvēl tagad projektu uh, sagatavošanai un pārvaldē, nevis reālajam pētniecības darbam. Man ir vismaz tāda pieredze. Un tas, protams, uh, prasa arī ieguldījumu un izraisa arī uh, izmaksas, jo pētniekiem uh, jāatvēl laiks visām šīm administratīvajām lietām tā vietā, lai strādātu savā pamatdarbā. Paldies, uh, Zolokungs. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Kad tik pieņemta programma 2020. gadam, tika daudz runāts par eh, specializācijas stratēģiju un tika minēts tas, ka vajadzētu finansēt arī eh, vietējās nepieciešamības, ka to vajadzētu paredzēt programmā. Un mans jautājums ir šāds, kādā veidā komisija plāno, ja cik tālu komisija atbalsta vietējās struktūras, arī varbūt ar struktūra fondu palīdzību, lai tās varētu virzīties uz priekšu un augt. tā lai šos 2020. programmas līdzekļus varētu labāk izmantot. Ielerkungs. Jā, es gribētu runāt par šo budžeta samazināšanu un tā nozīmi. Tik norādīts uz ļoti veiksmīgām programmām, tas ir svarīgi, bet arī mazliet riskanti, jo tagad jau mums pietrūkst 8, aptuveni 8 miljārdi. Un tīpaši domāju par 2015. gadu, mēs 2015. gadā mums jau pietrūks vairāk kā 6 miljardi, un tas nav pozitīvi. Mums šie skaitļi ir ļoti nepieciešami. Mums tos ir jānorāda padomē, kad mēs eh, dosimies sarunās. Lūdzu, tagad jūsu komentāri. Paldies, paldies priekšsādāji, paldies par eh, visiem jautājumiem. Eh, struktūra fondi un apvārsnes 2020. Jūs runājāt eh, par eh, sinerģētisko efektu, kas jāsasniedz. Protams, ļoti labi, ka struktūra fondos ir nauda ne tikai dzelzceļiem un lidostām, bet arī zinātnei, universitātēm, biznesa inkubatoriem, zinātniskajiem parkiem un tā tālāk jo ļoti svarīgi ir atbalstīt uh, reģionus, kur ekscelence vēl nav sasniegta. Mēs tāpēc ļoti rūpīgi lūkojamies, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Ir uh, ļoti labi piemēri. Spānijā un Īrijā šajās valstīs struktūra fonti tiek izmantoti, lai veicinātu zinātni. Un uh, šīs valstis ļoti aktīvi piedalās mūsu uh, programmā. Viņš naudu izmanto nevis ceļu izbūvē, bet universitātēm un pētniecības centriem. Un tad, runājot par uh, maksājumu kredītu samazināšanu, ir pieminēti uh, konkrēti skaitļi uh, komisijas paziņojumā, par cik tūkstošiem tiek um, aiz, aizkavēts finansējums, kurā programmā. Es jums šos datus nosūtīšu. Gerbrandi kungs jautāja, Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka projekti nevar sākt darbu, nevar uzsākt pētniecību par kaut kādu uh, tēmu, pirms mēs sniegsim šo uh, finansējumu. Nav iespējams uh, nolgot darbiniekus, iepirkt iekārtas, uh, braukt uz konferencēm. Tas ir ļoti nopietni, jo īpaši inovāciju jomā uh, tas var ļoti smagi ietekmēt notiekošo. Jā, par antibiotiku rezistants, rez, rezistents dienu, kas tika pieminēta. Um, mēs tiešām uh, uzskatām šo problēmu par prioritāru. Un um, farmaceitiskai uh, rūpniecībai tagad ir paredzēts konkurss uh, 300 miljonu apmērā, kur mērķis ir uh, meklēt alternatīvas antibiotikām. Eh, rītdien tiks publiskota preses relīze, eh, kurā runa ir par kādu izcilu projektu, ko mēs finansējām šajā jomā. Un tagad atgriežoties pie maksājuma kredītiem. Mūsu politika ir tāda, ka mēs eh, vēlamies katru gadu izdot noteiktu apjomu finansējuma līdz pašam galam. Mēs simtprocentīgi izmantojam mums uh, pieejamu uh, finansējumu. Um, no pagājušā gada, piemēram, 280 eiro tikai netika, netika iztērēti gada laikā. At mēs pilnībā izsmeļam šo budžetu. Un es domāju, ka tāpēc mums vajadzētu arī uh, saņemt prioritārā kārtā maksājumu kredītus. Mēs apgūstam finansējumu. Runājot par MVU, mēs um, nevaram vienmēr ātri sniegt uh, paziņojumu par to, kāpēc uh, projekts netiek pieņems. Tieši tāpēc, ka mums ir tik daudz darba. Uh, reizēm mēs nosūtām burtiski tikai pāris rindiņas atbildē. Un, protams, uh, katram pieteicējiem ir iespēja arī uh, um, iesniegt papildus jautājumus, kuri mēs atbildam un skaidrojam nedaudz plašāk, kāpēc projekts tika noraidīts. Paldies! Lielas paldies ģenerāldirektora kungam! Jūs jau vairāk kārt teicāt, ka mēs izmantojam šo naudu, bet mēs neizdodam naudu programmā apvārsnes 2020. Mēs to investējam, mēs to ieguldām Eiropas Savienības nākotnē. Uh, Un tas tiešām ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Šodien pulksten septiņos Eiropas parlamentā e, sāksies sestais zināšanu un inovācijas samits. Trīs komisāri būs klāt - pētniecības un inovācijas, reģionālās politikas un uh, kultūras uh, komisāri piedalīsies samita atvēršanā. Runa būs arī par vislabāko finansējumu izmantošanu, par sadarbību starp pētniekiem un MVU un institūcijām un uh, rūpniecību un tā tālāk. Vēlreiz paldies Smica kungam, paldies par sniegtajiem skaidrojumiem. Mēs noteikti uzturēsim kontaktus ar jums uh, visos piecos pilnvaru gados. Paldies! Thank you. Sorry. Not, not. Un tagad viss lieliski organizēts, uh, laiku neesam iekavējuši. Pulkstens ir četri un sāksies elektroniskā balsošana, kā ir paredzēts. Divi priekšlikumi ir tagad paredzēti balsošanai. Eiropas kopienas un Ukrainas nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā atjaunošanā. Ļoti svarīgs nolīgums vecais nolīgums eh, pirms desmit dienām ir beidzies. Tāpēc mums tagad steidzami ir jālem par nolīgumu atjaunošanu. Eh, mēs eh, te runājām par nolīgumu, kas ir ļoti svarīgs mūsu zinātnes kopienai. Elektroniskā balsošana Pārbaudīsim tagad, vai strādā visas iekārtas. Pārbaudas balsojums tagad lūdzu. Mums ir jāpārliecinās, ka viss strādā. Tas nav uh, mums uh, nekāds slepenais balsojums, vai ne? Uh, pārbaudas balsojums tagad, piemēram, vai jums patīk Eiropas parlaments? Un tagad jums jāatbild jā vai nē. Balsojam. Sākam balsot. Hey, see, uh, is... Redzēsim, kāda būs atbilde, vai ne? Uh, beidzam balsot, vienkārši jautājums. Nu, lūk, kolēģi, vai, vai, vai. Atbilde tomēr nav tik jauka. Es, es biju gaidījis daudz labāku, bet nu tomēr, lūk, labi. Eiropas integrācija darbībā bet katrā gadījumā viss darbojas. Sāksim tagad elektronisko balsošanu. Eiropas kopienas un Ukrainas nolīguma atjaunošanā vienkāršota balsošanas procedūra. Balsojam! Everybody has voted. Visi ir nobalsojuši. Tagad visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Apstiprināts un pieņemts. Lieliski, paldies! Ļoti labi. Un tagad otrais jautājums. Eiropas kopienas un dalību valstu, kā arī Marokas karalises sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas satelītu sistēmas jomā. Sākam balsot! Everybody has voted. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Lieliski, arī apstiprināts. Liels paldies! Beidzam elektronisko balsošanu. Tiešām ļoti labi viss šodien funkcionē. Tagad ķersimies klāt sestajam darba kārtības punktam. Tad siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu, tirsniecības sistēmas, tirgus stabilitātes rezerves izveida un darbība Eiropas Savienībā, kā arī grozījumu izdarīšana direktīvā 2003-87. Mūsu referents ir Antonio Tajāni, bijušais Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs. Tūlīt došu jums vārdu, iepazīstiniet mūs ar šo atzinumu piecas minūtes, lūdzu nevairāk. Grazie, signor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām vēlētos atkārtot manu nostāju. Tā ir ļoti pozitīva. Un, proti, mēs ļoti intensīvi darbojamies eh, šajā eh, jomā saistībā ar klimata izmaiņām. Un šis ir ļoti svarīgs instruments, lai eh, līdz 2030. gadam izdarītu, sasniegtu samazinājumu siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm. Bet šis ir mūsu mērķis, bet komisija ir arī kāds cits mērķis un padoma ir pārņēmusi šo uh, mērķi ar parlamentu atbalstu, un proti 20% no Eiropas kopienas IKP pirms 2020. gada ir jāņem no industrijas jomas, un proti tas nozīmē, ka arī šajā jomā, kur arī ir ļoti svarīga mūsu eh, konkurence spējai, ka šeit ir svarīgi rast līdzsvaru. Un vienlaicīgi mums ir um, jācenšas aizskavēt klimata izmaiņas un jācenšas nodrošināt arī ekonomisko izaugsmi. Mēs zinām saikni starp vīdi un um, industrijas politiku, tā ir jāveicina, tomēr nevajadzētu arī industriju atstāt novārtām. Mēs gribētu iestrādāt pamatprincipu, ka, lai pārvarētu krīzi, mums ir jāstiprina mūsu konkurētspēja, jāstiprina mūsu rūpniecība. Ir pareizi, ka e, nolīgums ir ļoti, kas tiek sasniegts starp Ķīnu un ASV, ir ļoti pozitīvs, lai apkarot klimata izmaiņas, bet šis ir tāds ilgtermiņa mērķis, un kamēr nebūs nolīguma starp eh, ASV, Eiropu, Indiju un Ķīnu, mums būs ļoti sarežģīti iet uz priekšu. Un turklāt mums jāuzmanās, lai mēs labi aizsargātu arī savus uzņēmumus. Tāpat priekšsēdētāji kungs jāsaka, ka starp 2090. gadu un 2011. gadu mēs esam samazinājuši emisijas. 2010. 10. gadā mēs um, ļoti lielu samazinājumu ieguvām un domājam, ka 20 gadu laikā mēs vēl varēsim virzīties uz priekšu un samazināt par div, starp 9 eh, un 3 un 9 procentiem. Un mēs domājam, ka, tas, ka ļoti svarīgs uh, posms tirgu pēc backloading perioda. Mums ir uh, jāizveido tādas industrijas sistēmas, lai um, tās veicinātu darbu arī tajās valstīs, kuras līdz šim vēl tik aktīvi nedarbojās klimata apkarošanas jomā. Turklāt mums jāveicina tas, lai produkti tur tik turpināt ražot un oglekļa izpūtas gāzes netiktu pavairots, bet samazināts. Mums nevajadzētu radīt tādu situāciju, kas atkal būtu uh, negatīva Eiropai. Varbūt negat, mazliet skumīgs piemērs ir tieši mūsu zeme. Mums nevajadzētu pieļaut to, ka mūsu labākie uh, industriālie spēki aizplūst uz citām valstīm un iet sudumā daudz darba, darba vietas. Es uzskatu, ka nepieciešams aktualizēt sistēmu un, proti, ir jāņem vērā vairāki kritēriji. Janvārī tika pieņemts e, svarīgs lēmums par e, industriju tīrību Un mums ir svarīgi panākt to, lai 2019. gadam tiktu saglabāt tie paši industrija mērķi. Tāpat mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir šis komisijas paziņojums, kas ir virzīts uz industriju uh, veicināšanu, bet mums ir arī vēl cits nolīgums, kas tāpat ir vērsts uz nākotni un kas grib stiprināt konkrētu konkurētspējas politiku. Šodien mums vēl noteikti būs iespēja diskutēt un mums būs iespēja arī apspriest šos jautājumus ar ēnu ar referentu. Es atvainojos, ka līdz šim man nav bijis bieži izdevības piedalīties šajā sanāksmēs, bet galvenais, par ko es gribu runāt, ir par konkurētspēju, kas ir ļoti svarīgs aspekts. Savu darbu es vēlētos koncentrēt uz pieciem punktiem, kurus gribētu jums tūlīt izklāstīt. Pirmais punkts attiecās uz, uz saistībām, kurām nevajadzētu būt ar papildu izmaksām. Līdz ar to mēs paaugstināt industriju kvotas un mēs gribētu gribētu līdz 2030. Um, gadam kvotas uh, samazināt. Tāpat mēs gribētu domāt arī par to, lai ražošanā mēs nenorādītu uz ex-ante kritēriju, kā tas tika darīts oktobra padomē. Enerģijas izmaksas kuras sastāv 40% no intensīvo industriju izmaksām, tās padara mūsu situāciju ārkārtīgi eh, jutīgu. 38% elektroizmaksas ir pieaugušas, bet um, tāpat mums ir arī jāņem vērā situācija, ka šifergāze ir radījusi zināmas samazinājums. Mums ir e, jāpievērš uzmanība arī tām industrijām, kuras vēl pietiekami nestrādā pie klimata izmaiņu uh, e, seku samazināšanas. Mums ir jāraugās, lai arī būtu līdzsvarot situācija un nebūtu uh, konkurences kropļojumi. Tāpat mums jādomā arī par tehnoloģiskām iespējām. Tā kā pašlaik mums tāds globāla nolīguma šajā jomā nav, tad mums vajadzētu raudzīties, lai uh, nenotiek, neturpinās šī uzņēmumu aizplūdu uz citām valstīm. Mums tāpat jāņem vērā ir iniciatīvas, kuras vēlas attīstīt uh, tīru tehniku un tādu, kur nerada piesārņojumu. Es, tas bija tas, ko es vēlējos teikt, un tagad labprāt uzklausīšu jūs jautājumus. Grifin. Grifins kundze. Eh, sociāldemokrātu eh, vārdā. Godatie kolēģi, vēlos pateikties eh, referentam par izklāstu, par komisijas priekšlikumu un par tirgu stabilitātes rezervēm emisiju tirdzniecības schēmai. Visi apzinās, ka pašreizējā sistēma nav veiksmīga un nerisina galvenās problēmas, kas ir uh, Uh, pārmērīgas kvotas. Nepieciešams rīkoties, lai šo sistēmu uzlabotu un pārveidot to par mehānismu, kas kontrolētu emisijas un veicinātu tīrās investīcijas. Uh, šis rezerves mehānisms varētu būt mehānisms, ar ko to panākt, bet tikai tad, ja tam būs pareizs aptvērums. Pirmkārt, procesam uh, jānotiek ātri, jo ātrāk mēs to uzsāksim, jo efektīvāks tas būs un jo labāk mēs risināsim kvotu problēmu. Ja mums ir šādi instrumenti, tad tādi tie ir arī jāizteno, nevajadzētu gaidīt. 2017. gads būtu labs atskaites punkts. Nevajadzētu vilcināties. Un tad backloading sistēma ir jāizbeidz. Ja jau mēs uh, ejam vienā virzienā, ja mēs vēlamies um, samazināt uh, kvotu piešķirumus, tad mēs nedrīkstam no tā atkāpties citos instrumentos. Manuprāt, atzinums rāda, ka ir svarīgi precizēt direktīvas mērķus. Uh, oglekļa noplūdes šajā kontekstā Eh, nav risināmas, mums eh, vajadzētu ņemt vērā oktobra Eiropadomes secinājumus par 2030. gada satver, satvaru. Mums ir vajadzīga tāda likumdošana, kas palīdzētu mums nākotnē ieņemt stingru pozīciju. Jāizmanto veselais saprāts, jārīkojas ātri un efektīvi un izvirzot ļoti skaidros mērķus. Paldies, eh, eh, Tošinovska kungs. Cedo. Já bych eh, za pana kolegu Grobarčika chtěl. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Gorobarčika kunga vārdā runāju gan viņa vārdā, gan arī ECR politiskās grupas vārdā. Grobarčika kungs nevarēja ierasties šo, šo, šajā pēcpusdienā, tāpēc runāju viņa vārdā. Uh, Vēlētos pateikties atzinumu sagatavotājam Tajānī kungam, jo savā atzinumā viņš pieskars vienai ļoti nopietnai tēmai. Proti mums eh, ir jāņem vērā Eiropas Savienības konkurētspēja un Eiropas uzņēmumu konkurētspēja. Ja visa šī tirniecības sistēmas tirgu stabilitātes rezerve, ja eh, cenas nokritīsies vēl vairāk, uh, Ja šī sistēma pārtrauks darboties, tad tas e, būs pilnīgi skaidrs signāls tam, ka e, nozara sastopās ar tādām problēmām, kuras atrisināt iespējams nebūs vairs mūsu spēkos. Vēlētos jums atgādināt diskusiju, kas e, mūsu komitejām noritēja pirms apmēram gada. Toreiz e, Diskusijas sita augstu vilni, debatas bija karstas, toreiz mēs diskutējām par šo procesu, par kvotu atpakaļ iepirkšanu, par visu šo emisijas kvotu tirzniecības sistēmu, kur nedarbojās jau toreiz. Es atbalstu Jānī kunga nostāju, jo ir ļoti svarīgi, lai šī atpakaļ nopirkšana un iesaldēšana darbotos energoindustrijas labā, jo mums šī sistēma ir jāpadara tāda, kas būtu skaidra visām iesaistītajām pusēm, lai nebūtu tā, ka mēs radām tikai mākslīgus eh, noteikumus, jo tas situācija tikai pasliktinās. Piemēram, šobrīd augstās energo cenas jau tā padara Eiropas uzņēmumu grūto dzīvi grūtāku. Tāpēc eh, mums ir jāmēģina vienkāršot situāciju, jādara viss, lai palīdzētu uzņēmumiem un lai mēs tomēr uzraugot un izvērtējot sistēmas darbību, iet tādu ceļu, kas palīdzētu uzņēmumiem. Jā, komisija jau ir prezentējusi dažādus grafikus un dažādas, um, dažādus paredzējumus vai idejas, bet uh, nevienmēr šīs idejas pēc tam piepildās dzīvē. Šis princips ir sarežģījis mūsu dzīves jau iepriekšējā periodā, un uh, Ja jau nebūtu problēma, tad mēs tagad par tām nerunātu. Vēlētos pateikties eh, te Jānī kungam par ļoti labi sagatavotu atzinumu. Prieksēdētājs. Federlē kungs, eh, Aldi Glups vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, runāšu par to, kāda ir mūsu grupas nostāja. Mums ir septiņas septiņi punkti, kurus mēs vēlētos eh, sīkāk izdiskutēt un kuros mums varētu būt arī cita nostāja. Vispirms, mēs vēlētos, lai eh, itre teksts runātu tikai un vienīgi par šo rezervi sistēmu. Te Jānīkungs runā arī par oglekļu noplūdi. Un eh, tekstā mēs uzskatām, ka vajadzētu pamainīt šo oglekļu noplūdes pieminēšanu un to varbūt mēs varam atrunāt kādā eh, citā ziņojumā, bet šajā vajadzētu runāt tikai par šo stabilitātes rezervi. Otrkārt, mēs piekrītam S&D politiskās grupas argumentācijai, ka šo procesu vajadzētu uzsākt 17. gadā, varbūt 18. gadā, un eh, zemās cenas eh, patreizē, patreizējā tirgu Uh, var piemānīt uzņēmumus, un uzņēmumi var nodomāt, ka uh, šīs cenas zemes saglabāsies līdz 25. gadam, kad uh, šī sistēma sāks darboties ar pilniem apgalvojumiem, ap, apgriezieniem, lai nebūtu tā, ka šie uzņēmumi pēc tam jūtas apmānīti, tāpēc vēlākais mums vajadzētu to palaist 17. un 18. gadā. Un eh, šo nostāju atbalsta arī citas delegācijas par šo atpakaļ iepirkšanu. Mēs uzskatām, ka uh, to vajadzētu nolikt uzreiz rezervē, jo palaižot tās atpakaļ tirgū, tas tirgu vēl vairāk eh, sakļu, sašūpos un šī emisiju tirdzniecības schēma tad nedarbosies tā, kā mēs to vēlētos. Mēs jau vēlamies ieviest nepārtrauktu samierināšanas mehānismu piemēram, ja pāri par 500 miljoniem piešķīrumu divos gados, tad eh, procentāli mums vajadzētu kaut ko svītrot, bet eh, detalizēti es varu vēl pie tā atgriezties. Sliekšņi. Manuprāt, eh, nevajadzētu tos mainīt. Te Jānī kungs ir varbūt to paredzējis, bet uh, Varbūt, ka tos varētu nedaudz eh, samazināt un ikgadējais eh, pieregulējums to varētu palielināt līdz 50%. Eh, bet eh, diskusējot ar DG Energy, man ir radies iespējas, ka eh, mums ir noteikts adekvāts sliekšņu līmenis, bet ja mēs šīs rezerves palaidīsim atpakaļ tirgu pārāk ātri, tas var būt nepiedodami. Pārskatu vajadzētu organizēt tik divus gadus un eh, vēlētos eh, samazināt arī laiku. Divi gadi ir ilgs periods un nozara apgalvo, ka viņiem nav iespējams tik īsā laikā pārskatīt eh, savas investīcijas, bet varbūt, ka mēs varētu to pārskatīt katru, katru mēnesi. Tā tad varbūt ik pa pusgadam, tad pārtiks nozarei būtu vieglāk sekot līdzi cenu izmaiņām. Un eh, divi jautājumi pavisam konkrēti Jānīkungam. Septītajā grozījumā Tajānī kungs eh, runā par tā saucamajām neto piešķīrumiem, un es vēlētos zināt, eh, kāda tad ir atšķirība. Uh, un arī DG Energy nevarēja man pateikt, ko tas nozīmē. Neto maksājumu, līdz ar to mums nav nekāda viedokļa, mēs esam par šo ideju vai nē. Un otrs jautājums te Jānī kungam 7. grozījumā par eh, avio nozari. Vai tas nozīmē, ka jūs ierosinātais teksts ļaus papildus emisijas ielikt rezervē? Paldies, tagad Ēriksona kungs lūdzu. Paldies, Paldies, priekšsēdētā kungs. Uh, uh, e uh, es vēlētos pateikt, ka šī ETS e sistēma, kā visi to jau zina, tā nedarbojas. Ar sistēmas darbību ir milz <coughs> problēmas, patiesībā var apgalvot, ka tā nestrādā. Man lielā mērā priecē, ka komisija mēģina kaut ko darīt un gala beigās šo sistēmu sakārtot. Uh, Es eh, pozitīvi atbalstu šo ideju par rezervi veidošanu un tomēr vispārējiem mērķim ir jābūt nodrošināt stabili, stabilākus eh, oglekļa izmešu, eh, izmešu cenas. Tad arī nozarei būs iespējams nākotnē balstīties uz jau pieņemtiem un zināmiem skaitļiem un veikt savas investīcijas. Tātad, eh, ja mums būs šīs oglekļa cenas stabilākas, esmu pārliecināts, ka tas radīs jaunas darba vietas, tas eh, tirgu palaidīs jaunas enerģijas ražot, ražotājs un tādējā samazinās cenu. Un tad mums būs eh, tāda nozara, kura būs gan efektīvāka, gan konkurētspējīgāka. Un tas radīs iespēju mums būt arī energo neatkarīgākiem, jo energo atkarība arī Eiropā sagādā bažas. Un visbeidzot, eh, tas ļaus samazināt arī oglekļa izmešas. Tāpēc uzskatu, ka oglekļa cenu sakārtošanai ir jābūt Eiropas Savienības interesēs, un tā, tas pilnīgi noteikti ir uzņēmuma interesēs. Tajānī priekšlikums manuprāt, iet nepareizajā uh, virzienā, pēc manām domām, kā jau uh, teicu. Jo šajā atzinumā galvenais arguments ir tāds, ka oglekļi vispār nevajadzētu aplikt ar nekādu cenu, un, manuprāt, tas nav prātīgi, ja mēs vēlamies samazināt izmešus. Varbūt uh, vissvarīgākais, ko mums vajadzētu darīt komisijas priekšlikuma sakarā, ir sākt eh, strādāt pēc iespējas agrīgāk, agrāk, vēlākais 19. gadā, nekādā gadījumā ne 21. Un kad šī atpakaļ uzkrāšana vai šī rezervi ieturēšana eh, beigsies, tad eh, MSR ir jāsāk strādāt. Un tad mums būs iespēja redzēt, ka sistēma ilgtspējīgi dzīvo un nevis cenu ziņā piedzīvo milzīgas svārstības. Ir eh, daudz citi jautājumi, kas varētu palīdzēt sistēmai labāk strādāt, bet eh, šie divi pamatprincipi brīdī, kad mēs eh, beigsim šo emisijas kvotu tirdzniecību pārdošanas ieturēšanu, tad eh, kompromiss šajā komitejā ir ļoti svarīgi. Mums ir jāsāk pēc iespējas ātrāk. Paldies Eriksona kungam un tagad Ransdorf kungs. Goe grupas vārdā jūs ārlietas vietā runāsiet, tā ir? Yes, but, uh, by... Jā, bet man jāsaka, ka um, mūsu politiskajā grupā nostājas ir dažādas. Mana nostāja savukārt ir ļoti skaidra. Es gribētu atkārtot kādu teicienu, ko savukārt teica Iežileks, proti Eh, šī eh, dalība. Eh, pat ja jūs piedalāties sveceļojumā, tad jūsu kājas tāpat smirdēs. Tad svētība to nenoņem. Tā kā, ja mēs piedalāmies šajā emisiju tirzniecībā, mums jāsaprot, kā arī tur ir savas problēmas. Šī sistēma pašlaik nefunkcionē. Eiropas um, ekonomikai. Uh, tā būtībā ir devusi tikai spekulācijas elementu. Spekulācija ir nedrošība, ir šīs sistēmas sekas. Uh, ir, protams, daži risinājumi. Sākumā, piemēram, cena par tonu bija 31 eiro, un tad cenas ir kritušas 6 uh, līdz 7 eiro, beig, beigās eh, bija cena. Eh, bet eh, man pārsteidz tas, ka bankas galvenokārt atbalstīja šo atpakaļ uzspiekšanu, šo backloading. Es tikos ar daudziem banku nozares pārstāvjiem, viņi atbalstīja šo sistēmu un teica, ka, protams, viņi iestājas par klimata stabilitāti, bet rezultāti beigu beigās viņi vēlējās kaut kādā veidā eh, aizvietot atvasinātos eh, produktus, kas finanšu krīzes rezultātā ir eh, izjukuši. Tajāni kompromiss ir labāks nekā tā sistēma, kas ir izveidota backloading kontekstā. Tā kā Tajāni kompromiss tiešām man šķiet labāks, un mums vajadzētu par to diskutēt ļoti detalizēti un padziļināti, aplūkojot e, visus problēmas aspektus. Paldies, Tamburāno kungs, FDD. Labdien visiem! Es esmu Es neesmu ēnu referents, bet kolēģi nevarēja ierasties, tāpēc es runāju savā vārdā kā šīs komitejas loceklis. Ko es vēlējos teikt? Itālijā šajās dienās mums ir notikušas, notikušas pirkne katastrofu, zemes nogruvumi, plūdi. Ir pilsētas, kuras ir ļoti cietušas, ir arī mirušie. Gandrīz katru nedēļu kaut kas jauns notiek. Pat Romā ir bijis jācieš no dažādām katastrofām un redzam, ka darbi nevar tikt pareizi veikti, jo no citām valstīm pastāv tāds nelegāls, nelegāla konkurence. Bet ko es īsti ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka nedarbojas šī sistēma. Arī globalizētais tirgus, liberālais tirgus šādā veidā vairs nedarbojas. Neviena globalizēta sistēma nevar mūs glābt no šādām uh, katastrofām glābt. Labi. Bieži saka, ka ir labāk mazgabaliņš no kūks nekā nekas. Tomēr mums ir jādara daudz, daudz vairāk, un par to mums jārunā turpmākajās sanāksmēs. Tajānī kunga grozījums ko gribēju uzsvērt, es raugos uz to ļoti pozitīvi. Mums ir jādomā par to, ka ETS sistēmā būtu obligāti jāinvestē pasākumos, kuri nodrošina to, ka ražošanas sistēma dar var darboties ar nulli no emisijām. Man šis aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs. Es uzskatu, es atbalstu simtprocentīgus ieņēmumus no ETS, ne tikai 50 procentīgus. Mums visu šo jomu ir jāpārdomā un domāju, ka par to būtu jādiskutē vēl turpmākajās sanāksmēs. Paldies, tagad uzklausījām politisko grupu pārstāvjus. Tagad iespēja izteikties visiem pārējiem, katram nevairāk kā divas minūtes. Gerbrānde kungs pirmais. Paldies priekšsādātāji. Visu pirms eh, runāšu par oglekļa noplūdēm. Jāsaka, esmu pārsteigts par to, ka Tajānī kungs atkal to piemin. Viņš taču strādāja komisijā tad, kad tāpat tika ņemts, ņemts vērā šis aspekts pašreizējā priekšlikumā. Bija arī politiskā vienošanās par 30 eiro par tonu. Pirms tika pieņemts šīs oglekļa noplūdes saraksts. Un tagad Uh, būtībā otro reizi jāņem vērā oglekļa noplūdes as aspekts. Manuprāt, tas ir pārspīlējums. Protams, mēs piekrītam, ka tā ir reāla problēma, bet tā jau būtībā tika atrisināta. Uh, ko mēs vēlamies tagad panākt? Mēs vēlamies uh, uzlabot um, ETS e sistēmas funkcionēšanu un mums nav vajadzīgi tikai CO2 mērķi Eiropā. Jārunā par to vīziju, kāda mums ir par Eiropas Savienības ekonomiku. Protams, mums ir vajadzīga rūpniecība, bet kāda rūpniecība? Vai šī vecā, novecojusi rūpniecība vai kaut kas jauns un inovatīvs? Uh, piemēram, Nīderlandes avīzēs šodien ir paziņojums par kādu uh, uzņēmēju, kas ir attīstījis uh, divas papildu vielas, ko var pievienot cementam. Un var par 30% tātad mazināt izmantotā cementa daudzumu, bet cements ir ļoti svarīga nozare, kas arī nozīmīgi ietekmē emisijas. Turklāt šis jaunais cements ir daudz kvalitatīvāks, daudz labāks par līdz šim izmantoto. Daudz labāks produkts ar daudz zemākam emisijām. Tieši to mēs uh, vēlamies veicināt Eiropā. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja mēs varēsim piesaistīt investorus, kas atbalstīs inovācijas. Uh, to var izdarīt ar jauno un uzlaboto ETS Smīca kungs teica, ka mums jābūt piesardzīgiem, jo Ķīna katru gadu par 22% palielina finansējumu pētniecībai un attīstībai. Mēs uh, to nedarām. Dienvidkoreja jau tagad ir 5% finansējums, 5% no IKP. Mums ir tikai divi. Ja mēs to neuzlabosim, mēs tikai atpaliksim vēl vairāk. Eh, paldies. Uh, eh. Mērtēn kungs, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī par problēmas izklāstu. Tik tiešām mēs vēlamies saglabāt arī rūpniecības konkurētspēju. Es pats strādāju klimata un rūpniecības jomā. Un es domāju, ka mums vajadzētu panākt, lai eh, sāktos tāds kā um, eh, uzlabojumu cikls Kyoto protokola mērķis bija saglabāt planētu. Bet, protams, mēs vēlamies saglabāt arī uh, konkurētspēju, un mums nevajadzētu būt naiviem. Mums vajadzētu, protams, lūkoties, kas notiek citur. Uh, bet um, uh, mums jāsaprot, ka tie, kas ražo kur citur, viņi ar šiem produktiem nāks pie mums un centīsies pārdot šeit. Uh, tieši tāpēc mūsu uzņēmumiem vajadzētu investēt vairāk tīrajās tehnoloģijās, uh, jātīsta tīrā rūpniecība un jāsaprot arī, ka tie produkti, kas tiek ražoti ārpus Eiropas Savienības un uh, kur ražotāji nerespektē mūsu noteikumus, uh, nevar tikt brīvi pārdoti. Mums vajadzētu panākt, lai šie ražotāji arī piektu ETS kvotas, lai arī viņi iekļautos tīrās ražošanas politikā. Mēs eh, nedrīkstam piemirst, ka mūsu galvenā ideja ir saglabāt un uh, pasargāt visu planētu. Mēs nedrīkstam pieļaut, uh, lai būtu zonas, reģioni, kur joprojām varētu uh, ražot, neievērojot uh, kvotas. Paldies, Levandovska kungs! Paldies! Komisijas priešlikuma sākuma punkts ir šīs nesaskaņas starp kvotu piedāvājumu un pieprasījumu. Uh, piedāvājums ir uh, ļoti nozīmīgs un pieprasījums visu laiku svārstās. Šajā priekšlikumā uh, ir norādīts, ka tā ir tāda struktūrālā problēma, paketes problēma. Un mums tāpēc nepieciešams šīs uh, rezerves, lai pārvarētu sistēmas nepilnības. Backloading ir viena problēma, bet tad mums te ir šī stabilitātes rezerve. Protams, mēs eh, vēlamies kaut kādu intervences mehānismu, bet mums jāsaprot, ka galvenais uh, tirdzības mehānisms ir tirgus mehānisms. Es nezinu, vai Tajāni nostāja ir uh, pilnīgi pamatota, jo viņš uh, norāda, ka šis uh, mākslīgais līdzsvars ETS nav arī mūsu pamatmērķis. Mums ir jāpanāk daudz plašāks līdzsvars starp ETS sistēmu un konkurētspēju. Un šādus grozējumus viņa atzinumā es atbalstu. Paldies! Blanko Lopes kungs. Muchas gracias, presidente. En esta komisión... Paldies, priekšstādātāja kungs. Šajā komitejā mēs esam izteikšies vairāk kārtīgi un uzsvēruši, ka ir ļoti nepieciešams programmu Eiropas industrializācijai labi saplānot, lai varētu veikt labu darbu, lai varētu radīt darba vietas, lai varētu domāt arī par inovācijām, konkurētspēju un eksportu. Mēs esam teikuši, ka komisijai ir nepieciešams mums piedāvāt investīciju plānu, ir nepieciešami līdzekļi reindustrializācijai, lai pārdomātu infrastruktūru, kura ļoti nepieciešama ekonomiskajai izaugsmē. Ja runājām par vidi un rūpniecību, tad eh, šķiet, ka mēs runājam bieži tādās kā atšķirīgās valodās. Tā Jānikungs mums stādīja priekšā savu priekšlikumu, mums ir no vienas puses jāsamazina siltumnīca efekta izraisušās gāzes, no otras puses mums arī jārada impulsi rūpniecībai. Es to, protams, negribu apšaubīt, bet mums tiešām ir jāveic konkrēti pasākumi, it īpaši domājot par energointensīvajām ražošanai. Es nāku no kādas eh, provinces Spānijā, kur ražošana sastāv 30% IKP, bet eh, atsaucoties uz Tajani kunga teikto, pastāv plaisa ražošanas jomā dažu pasākumu ietekmes dēļ. Es domāju, ka mums komisiju jāaicina doties vēl vairāk uz priekšu. Tirgus stabilizācijas rezerve nav pietiekama, mums nepieciešams ambiciozāks proj projekts nākotnes Eiropai. Turklāt jārunā arī par to, kā energo izmaksas varētu samazināt, jo tas ir ahelei papēdz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt mums jāvirsās fiskālās apvienības virzienā. Un vēl pēdējā lieta - enerģijas izmaiņas, enerģija. Tas ir ļoti svarīgi cīņā pret eh, klimata izmaiņām un arī radot darba vietas Eiropas Savienībā. Paldies! Mr. Chairman and, uh, Mr. Helmer kungs, eh, paldies! Tajāna kungs eh, uzsver to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata izmaiņām un eh, to, ka ir jādara, jā, jārada jaunas darba vietas. Bet eh, diez vai šos uzdevums varēs apvienot, jo cīņa pret klimata izmaiņām ir patiesais iemesls, kāpēc enerģijas cenas aug, un enerģijas cenu augums ir tas, kas aptur ekonomisko izaugsmu Eiropā. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs e, šos e, energoražotājus un citus uzņēmumus esam piespiedu kārtā likuši pārcelt uz Ķīnu. Pie tām e, šobrīd tā ir patiesība, un mēs izliekamies to neredzam. Piemēram, Alko un Siemens šobrīd dodas prom no Eiropas, tāpēc, ka mēs viņam uzspiežam šīs tirsniecības kvoti, emisiju kvotas. Mēs varam e, izglābt ETS, ja mēs ļausim tirgumu to visu noregulēt. Bet, ja jūs visu laiku kaut ko mēģināsiet pieregulēt, saregulēt, noteikt, tad mēs nevaram to saukt par tirgus mehānismu. Šobrīd mēs runājam par atpakaļiepirkšanu, mēs runājam par dažādiem e, oglekļiem noplūdes eh, atmaksājumiem un eh, par CO2 izmešiem runājot, ir tādi cilvēki, kur jau kļuvuši paranoiski un jaunas nodokļus mēs negribam. Kolēģi, ja jūs vēlaties samazināt oglekļa izmešus, tad ir jāievieš oglekļa nodoklis un nevis visa šī ņemšanās ar dažādām nodevām, maksājumiem atpakaļ un priekš ielādēm. Mēs, eh, kāpēc mēs nevaram eh, pateikt, ka šis projekts ir izgāzies? Kāpēc mēs nevaram būt atklāti? Kāpēc mēs visu laiku uzsveram šo projektu dzīvot spēju, ja ir pilnīgi skaidrs, ka šiem projektiem ir jāļauj nomirt viņu dabīgajā nāvē. Royal kungs nākamais. Jā, jā. Darüber kann man sich ja streiten, was. Jā, var strīdēties par to, kas ir izdevies labāk un kas mazāk labi izdevies, bet pareizs ir secinājums, ka pirmām kārtām mums ir tagad instruments, kur mēs tirgu, tirgus jomā cenšamies samazināt CO2, un, zināmā mērā, tas jau arī darbojās. Mēs sasniedzām samazinājumu Eiropā, mūsu situācija nemaz tik slikta nav, un tomēr mēs gribam uh, strādāt ar backloading, un tagad mēs cenšamies izstrādāt uh, tādu instrumentu, kas saistīts ar tirgus industriju. Un Mums ir jāraugās, cik tālu mēs ejam šajā jomā. Mēs nevaram vienā, pilnā mērā sekot vienam mērķim, un proti uzlabot nosacījums klimatam un vienlaicīgi sagādāt sarežģījumus rūpniecībai, bet runāt par to, cik svarīga ir rūpniecība Eiropā. Mums šajā komitejā ir jāpieņem lēmums, vai mēs esam Eiropas rūpniecības interešu pārstāvji, jeb nē ja mēs gribam eh, gādāt par to, lai rūpniecībā rastos jauni un jauni šķēršļi. Mums šajam, šajā lēmumā ir jāparāda, kur mēs īsti stāvam, kā, kāda ir mūsu nostāja. No vienas puses mēs gribam ETS eh, modernizāciju, bet Tajāni kunga teikto ņemot vērā, ka mums jādomā arī par sekām un Vēl kas mums ir jāsargā tā rūpniecība, kas ir inu, inovatīva un nevis vecā, bet es domāju, ka šāds apgalvojums īsti pareizs nav, jo tā saucamā vecā rūpniecība ir jau modernizēsies, un tā ir arī pietiekami inovatīva. Paldies! Ja, vielen Dank, nur noch kurz. Pieperkungs, Paldies, pavisam īsts papildinājums. Tā Jānī kunga piedāvātais koncepts eh, ir pieņemums, virzamies uz priekšu pakāpeniski, tālāk ir arī zināmas saistības, tomēr tam mēs piekrītam, turklāt mēs piekrītam arī šiem piešķīrumiem, par kuriem viņš runā, bet gribam uzsvērt, ka tas ir kompromiss. Bet runājot par citiem Tajāni kunga priekšlikumiem par rezervu, kas būtu jāsamazina, tas man šķiet pārāk tālajoši, jo es uzskatu, ka šeit mums ir tirgus ekonomiskā sistēma, no vienas puses mēs te strādājam ar backloadingu un stabilitātes rezervi, bet mums jāpatur prātā šis um, investīciju periods, uh, Mums jāņem vērā pašreizē situācija. Un tagad, ņemot vērā tā Jānikunga teikto, tas ir kompromis, kurš politiskā ziņā cerams izies cauri, bet es gribu uzsvērt, ka tas ir kompromis, tas nav tas, ko patiesībā mēs stādījāmies priekšā kā EPP. Un es gribētu vienu lietu vēl teikt no savas puses. Envi tagad pastāv uzskats, ka Envi konceptu var pieņemt un ar to doties sarunās, un tāds ir NV viedoklis. Bet mums, kā rūpniecības komitejai, ir tiešām jāpiesargās, lai vismaz šo kompromisu mēs varētu um, pietiekami uzsvērt, lai tas tiktu ņemts vērā. Paldies. Very, very Paldies, kolēģi. Tiešām ļoti svarīgi ir uh, problēmu izskatīt no abu komiteju skatu punkta. Eh, Gerīgi kungs. I muszę powiedzieć, że od początku jest to system nieudany, jest to bubel. Kādu laiku jau interesējos par ETS, un jāsaka, šī sistēma tiešām ir izgāzusies, tai nav nākotnes. Mēs varam, protams, censties to pielabot un uzlabot un pielāpīt te un tur, bet būs tikai vēl jaunās problēmas. Ko mēs īsti varam paveikt? Pašlaik mēs runājam par šīs sistēmas uzlabošanu. Tiek pieminēta konkurētspēja ļoti plašā nozīmē. Bet mēs īsti nezinām, kā noteikt konkurētspēju, kā to izmērīt, te runa ir par 400 miljārdiem tonu. No kurienes vispār paņemt šis skaitlis? Man nav skaidrs, kā ir tapus šī, šie skaitļi, e, kādā veidā tiek ņemta vērā, piemēram, mežsaimniecība. Domāju, ka vienkārši vajadzētu atteikties no līdzinējās ETS sistēmas un jāizveido kaut kas pilnīgi jauns. Backloading piemēram, būtu viens no veidiem, kā rīkoties efektīvāk, jo e, darbības efektivitāte ļautu mums e, uzlabot inovācijas, te pašā laikā nepalielinot emisijas. Bet katrā gadījumā nevajadzētu stabilitāti censties panākt par jebkuru cenu. Stabilitāte būtu šīs sistēmas e, iznīcināšana. Paldies, Werner Kundze! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu izteikt dažus komentārus, un proti pirmām kārtām komisija ierosina ieviest markt, e, eh, tirgus stabilizācijas rezervi. Un es piekrītu kolēģei Grefinai, ka tas būtu jādara ātrāk 2017. gadā. Arī Tāpēc, lai dotu lielāku investīciju drošību uzņēmumiem, otrām kārtām runājot par backloadingu un certifikātiem, kur tika izņemt no tirgus, tos nevajadzētu atpakaļ do, laist tirgu, jo pašlaik mums ir 2 miljārdu certifikātu pārsvars un tas novēc pie tā, ka mūsu CO. Uh, eh, divi cena ir pakāpsies par līdz 3,2 eiro, eiro, un mums nevajadzētu turpināt eh, signālu, ka mēs gribam samazināt CO2 cenu. Un runājot par šo uh, aprēķinu, es domāju, ka divi gadu periods ir pārāk garš mums. Šajā laikā ir pārāk ilgs laiks, lai mums tas varētu paredzēt īsāku laiku, lai atbilstoši reaģētu. Tālāk par komisijas priekšlikumu. Tur patiešām eh, runa ir tikai par tirgus stabilizācijas rezervas ieviešanu un komisija savā priekšlikumā mm, oglekļu noplūdu nepiemin. Un es domāju, ka mums ir ļoti efektīvi uh, eh, oglekļu noplūd, noplūdas uh, eh, noteikumi, kuri ir, kuriem jābūt spēkā arī vēl pēc 2020. gada bet pašlaik tas netiek pietiekami ņemts vērā. No komisijas puses mums nepieciešami pasākumi, lai veicinātu eh, konkrētu spēju, un padomas secinājumos ir teikts, ka klimata un energo paketē tiek nodrošināta eh, un garantēta eh, konkurēt spēja. Par to vēl vajadzētu padomāt. Paldies. Paldies, Cenonato kungs, nākamais. Sī, grazie, Liels paldies priekšsādātāja kungs. Runājot par to, ka no vienas puses mēs gribam aizsargāt vidi, no vienas puses samazinot CO2 emisijas, un no otras puses gribam aizsargāt mūsu rūpniecības pārstāvu intereses par šo jautājumu nevarētu domāt tā, it kā par to vēl varētu diskutēt. Nē, mums ir nepieciešamības situācija mums ir abas puses pietiekami jāņem vērā, jo citādi mēs varētu nonākt katastrofālā situācijā. Mums ir jāskata abas jomas vienlīdzīgi. No vienas puses jāsargā rūpniecība, un no otras puses vide un jāgādā par CO2 emisiju samazināšanu. Kā tas tiek atspogļots arī Kyoto protokolā. Mums ir jākoncentrējās īpaši uz diviem elementiem, bet tie nav tādi elementi, kuri būtu pretrunīgi, un te es varu piekrist arī Tajānī kunga teiktajam, ka mēs nedrīkstam tos uh, skatīt kā pretstatus. Nē, bet mūsu izaicinājums ir tas, kā mēs savienosim šos elementus. Manuprāt, svarīgi ir neatteikties no kvalitatīvas argumentācijas, bet mums ir jāpadomā arī par kvantitāti, mums jāpadomā par daudzumiem, par kuriem mēs tas spriežam. Tas viss ir savstarpēji saistīts, tā ir tāda kopaina, un tāpēc mums ir jācenšas sasniegt saprātīgu samazināšanu. Mēs eh, nezinām, kāda ir konkrētā situācija ar eh, produkcijas pārvietošanos, bet un, tu, ņemot vērā to, kas pašlaik notiek, tad mums jādomā, kas, kāda būs situācija, ja samazināsim ETS eh, cenas. Es vēl vēlāk papildināšu savu viedokli tīpaši par šo aspektu, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi raudzīties, kā mēs ETS resursus efektīvi izmantojam, kā mēs tos varam izmantot mūsu uh, rūpniecības um, veicināšanai. Paldies! Yes, eh, bueno, pues de todo lo dicho... Kas bija Vēra kundze? Paldies priekšstādātāji! Es eh, ļoti uzmanīgi sekoju visiem izteiktiem komentāriem un eh, būtībā ne pret ko īpaši nevar iebilst. Tajāni kunga priekšlikums ir eh, tāds, kas atspoguļo mūsu diskusijas, atspoguļo komitejas nostāju. Mēs apzināmies, ka jāsaglabā rūpniecības konkurētspēju Eiropā. Šis atzinumā aspekts ir ļoti labi izstrādāts. Tāpat ir izmantotas tradicionālās pieejas, uh, piemēram, envi nostāja. Tā, protams, ļoti interesanta. Uh, mēs uh, šajā komitejā diskutējām, piemēram, par backloading, un mūsu diskusijā šajā komitejā mēs parasti uzsvēram tieši rūpniecības aspektu un konkurētspējas aspektu. Tāpēc jau mēs atbalstījām backloading un tāpēc uh, mūsu pozīcija pilnīgi pareizi ir atspoguļota arī vairākos grozījumos. Tajāni atzinuma projekts atbilst mūsu komitejas nostājai, un tas ir pozitīvi. Paldies, liels paldies! Tagad Tajāni kungam ir iespēja šo diskusiju noslēgt. Jūs kā referents varbūt vēlaties kaut ko noslēgumā pateikt. Liels paldies priekšsēdētāji kungs, paldies visiem kolēģiem, kur izteicās. Un kuri pauda savu viedokli par manu priekšlikumu, bija arī daži kritiski viedokļi, bet tomēr mēs redzējām, ka šis temats ir saistīts ar lielu interesi. Es uzsvēru, ka šī tēma ir ļoti svarīga, un kolēģi arī tam pievienojās, ka mums ar šo priekšlikumu ir pēc iespējas jānosēc mūsu pašreizējā situācija. Mēs dzīvojam reālā pasaulē, kur ir dziļa ekonomiskā krīze un rūpniecības situācija ir diezgan kritiska. Daudz tūkstoši darba vietu ir gājuši sudumā. Daudz uzņēmumu ir pārcēlušies uz citām zemēm un pārcēlušies, piemēram, uz trešajām valstīm. Mēs varam minēt daudzus uzņēmumus, kur šādā veidā ir mainījuši savu darbu, un mums ir jāpievērš tam attiecīgu uzmanību. 15. apsvērumu punkta beigās es ierosinu jau 2025. gadā pārskatīt situāciju un izdarīt secinājumus, kas ir noticis un attiecīgus pielāgojumus izdarīt mūsu priekšlikumam. Tāds bija mana priekšlikuma galvenais virziens. Mēs gribam strādāt klimata izmaiņu aizkavēšanas jomā un pietiekam uzsvērt arī konkurētspēju. Mēs negribam pamazināt, uh, paaugstināt cenas. Mēs negribam, lai energo izmaksas tiek paaugstināts. Mūsdienās tieši energoefektivitātei ļoti liela nozīme. Tagad par septīto grozījumu gribētu nedaudz precizēt. Te tiek pievienots neto, jo tika uzskatīts, ka teksts nav pietiekami skaidrs, bet tagad es gribētu ierosināt izņemt ārā avio nozari. Un es to saku tāpēc, ka avio nozarē emisijas, to es saku pamatojoties uz savu pieredzi, ka avio nozares emisijas bieži noved pie neskaidrībām. Un tas, tas ir tāpēc, ka mums ir arī daudzas uh, uh, lidmašīnas, kuras nav Eiropas lidmašīnas, un tas noved pie neskaidras situācijas. Es uh, pateicos kolēģiem, kur atsaucās uz manu priekšlikumu, ka uh, visi tirgus līdzekļi ETS ir jāizmanto, bet es uzskatu, ka būtu nepareizi izmantot šos līdzekļus, lai uh, uzlabotu savu budžetu. Nē, šie līdzekļi nepieciešami šim darbam, un mums ir jau ar šiem līdzekļiem jāuzlabo rūpniecības darbs. Ir notikuši daudz pasākumu, kur mēs esam runājuši par tīru rūpniecību, par eh, rūpniecības revolūciju, bet mums daudz kas jādara, lai to sasniegt. Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu no 2014. gada investēt 8 miljārdus. 8 miljārdus, no kuriem 15 miljārdi tiks eh, nodoti inovācijām pētniecībai. Mēs gribam sasniegt modernu rūpniecību, kas būtu konkurētspējīga. Mēs gribam šo mērķi sasniegt tādējādi, ka mēs paturam atvērtas eh, minētās iespējas. Ja mēs nesas, neuzstādīsim sev sasniedzamus mērķus, tad kaitēsim rūpniecībai un kaitēsim arī mūsu centieniem apkarojot klimata izmaiņas. Paldies. On behalf of the Commission, your remarks, please. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. And... Paldies, saka komisijas pārstāve. Es eh, mēģināšu runāt ļoti īsi. Vispirms vēlētos pievienoties to balsīm, kuri apgalvo, ka šīs diskusijas notiek ārkārtīgi interesantā politiskajā atmosfērā. Oktobrī notika Eiropadomas eh, sanāksme ar ļoti svarīgiem lēmumiem, un eh, šobrīd eh, ir zināms, ka arī Amerikas Savienotās valsts un Ķīna ir noslēgušas, eh, noslēgušas um, savus uh, savus jautājumus par klimata izmaiņām, bet varbūt eh, vairāki jautājumi, uz kuriem vēlētos atbildēt. Vispirms, eh, kāds tad ir komisijas priekšlikuma mērķis? Tas varbūt palīdzēs deputātiem labāk izprast mūsu ideju. MSR šo mēģinās tikt galā ar milzīgo kvotu pārpalikumu un mēģināt arī domāt par to, kā šī sistēma varētu darboties nākotnē. Mēs gan ceram, gan arī paredzam, ka e, mūsu piedāvātā sistēma palīdzēs atjaunot ETS uzticēšanos. Par to jau šodien daudz tika runāts. Lai lēmums tika pieņemts e, ātri, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas neļaus e, mums e, zaudēt dārgo laiku. Un šeit jau izskanēja, ka ir ļoti svarīgi piesaistīt jaunas eh, investīcijas zem oglekļa tehnoloģijām. Un eh, varbūt vēl, viens, eh, vēl viena piebildi, un tas nav šeit izskanējis pietiekami bieži. Vēlētos pateikt, ka eksperti apgalvo, ka mūsu piedāvātā sistēma varētu būt adekvāts instruments, izveidot dažādus papildu maksājumus, ja gadījumā izveidotos uz īsu brīdi ļoti liels pieprasījums. Piemēram, tā, mūsu piedāvātā sistēma tad darbosies uz abām pusēm, palīdzēs uzņēmiem samazināt risku un palīdzēs uzņēmiem to pirkt. Protams, uzņēmumiem ir jābūt konkurētspējīgiem. Mēs vēlamies redzēt eh, Eiropā konkurētspējīgus, plaukstošus uzņēmumus. Un nav taisnība tiem, kur apgalvo, ka ETS samazina Eiropas uzņēmumu konkurentspēju. Debatēs jau vairāk kārt ir izskanējis, ka patreizējā aizsardzības sistēma ir paredzēta līdz šās desmitgades beigām. Tas ir svarīgi un eh, mēs ļoti labi saprotam, ka Eiropai ir jārīkojas eh, drosmīgi. Mēs vēlamies eh, noteikt gan kritērijus, gan arī oglekļa noplūdes režīmu un arī citas formulas. Un ar šo sistēmu mēs turpināsim strādāt un arī oktobra padomi savos lēmumos runā par to pašu. Varbūt trešā tēma, kuru vēlētos šeit pieminēt, ir saistīta ar vairākiem grozījumiem. Par dažiem no grozījumiem jau šeit diskutējām, par eh, oglekļa noplūdi. Kā jau mans komisārs, eh, uzstājoties NV komitejā, teica, komisija sagatavos priekšlikumu, kurā mēs ņemsim vērā Eiropadomes oktobra secinājumus. Un vairāki deputāti jau pareizi pieminēja, un to teica arī referents savos ievadvārdos. Eh, šobrīd diskusijās daudz izskan tieši oglekļa noplūdes problēma, un komisija to noteikti ņems vērā arī savā pārskatā bet eh, šodienas diskusijās izskanēja arī citi momenti, piemēram tas, ka šo sistēmu vajadzētu palaist pēc iespējas ātrāk un kādā veidā šīs ieturēto, ieturētās kvotas uzreiz nolikt rezervē. Mans komisārs Kanjete jau teica, ka gan parlamentā, gan padomē vairums Ja vairums par to vienosies, tad, protams, ka komisija izpildīs padomus un parlamenta gribu. Un eh, ceturtā tēma, priekšsēdētāja kungs, ir saistīta ar laika termiņiem. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis eh, priekšlikums tika pieņemts pēc iespējas ātrāk. Un eh, mēs esam gatavi visiem spēkiem veicināt šā dokumenta pēc iespējas ātrāku pieņemšanu. Bet tam ir nepieciešama arī parlamentam padomas kopīga griba. Un noslēgumā prieksēdētāja kungs vēlētos vēlreiz atgādināt, ka mans komisārs jau teica, ka komisija pavisam drīz nāks klajā ar ETS sistēmas pārskatījumu un šās sistēmas darbību Eiropas Savienībā. Mums ir jāskatās nākotnē. Mums ir jānodrošina uh, nepieciešamās izmaiņas, ja vēlamies sasniegt 30. gada mērķus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs, paldies eh, kundzei no komisijas. Kolēģi, kā jau jūs teicāt, eh, eh, ir domāts, ka mūsu referenta ziņojumu atbalstīs liels deputātu skaits. Tomēr būsim gatavi, mēs kā itra komiteja, Būsim gatavi diskutēt par šiem jautājumiem ar Renvī komitejas deputātiem, kuriem eh, uz visiem šiem jautājumiem nedaudz cits skatu punkts. Šīs diskusijas eh, nebūs vienkāršas, kā jau parasti, kā jau ierasts, bet eh, vēlētos pateikties arī Ivo Beletkungam, kurš šodien no MD ir ieradies mums. Tātad Ivo Beletkungs ir atbildīgās komitejas NV referents. Beletkungs, jūs dzirdējāt eh, visas, def, visas deputātu bāžas, dzirdējāt, kāda noskaņa valda mūsu komitejā. Es jau pieļauju, ka NV šī noskaņa ir nedaudz cita. Bet eh, neskatoties uz eh, mūsu atšķirībām, mums būs jārod kompromiss. Bet mūsu komentējā te Janī kunga ziņojums ir saņēmis lielu deputātu atbalstu. Jūs vēlaties kaut ko teikt, Belet kungs? Ja? This is the Committee of Industry and Innovation, I see. Nu, lūk, tās ir inovācijas, vai ne? Paldies. Lielas paldies. Ļoti īsi, burtiski vienu minūti. Paldies par iespēju izteikties. Mēs desmit gadus kopā strādājam šajā komitejā, tā kā es ļoti labi pazīstu šīs komitejas nostāju, pazīstu arī locekļus, Tagad strādāju Envi komitejā. Es ļoti drīz prezentēšu savu atzinumu projektu. Tas, ko es dzirdēju šodien, um, domāju, ka mums ir skaidrs, ka pašreizējā sistēma ir jāuzlabo. Tā nefunkcionē labi. Tam arī mēs piekrītam. Protams, jādiskutē vēl par to datumu, ar kuru jāmaina sistēma, jā, jārunā par šo backloaded uh, backloading uh, sistēmu, par to, kā tas vislabāk ir paveicams. Tirgu stabilitātes rezerves, kā teica komisija, nav tas pats kā backloading. Backloading tā, tas bija vienreizējs pasākums, lai atrisinātu šo milzīgo pārpalikumu tirgū. Mēs atbalstījām šo atpakaļ uzpirkšanu, bet mēs arī skaidri teicām, ka komisijai nepieciešama struktūrāla priekšlikuma reforma, un tieši to tagad eh, mēs vēlamies panākt. Mēs vēlamies tādu reformu, kas atbilstu tirgus eh, darbībai, lai pēc tam nebūtu vajadzīga nekāda interference, nekāda iejaukšanās. Mēs dzirdējām šodien daudz konstruktīvu priekšlikumu. Envi komiteja ir gatava kompromisiem, tā kā es domāju, mums izdosies rast plašu atbalstu reformas priekšlikumam. Komisārs Kanjēte pagājušajā nedēļā piedāvāja uh, meklēt risinājumus. Mēs ceram, ka februārī vai martā uh, būs uh, kaut kāds labs risinājums, kuram varēs piekrist arī parlaments. Lielas paldies, paldies par šiem noslēguma komentāriem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 24. novembris. Līdz 24. novembrim var iesniegt grozījumus. Nedēļ jums paliek 24. novembrī līdz 2012. Tāds ir grafiks. Pēc nedēļas noslēgsies grozījumu iesniegšanas termiņš. Tas ir tas galvenais, kas pašlaik jāievēro. Paldies visiem, paldies referentam, paldies Envi referentam, eh, ēnu referentiem un visiem, kas piedalās diskusijās. Tagad septītais darba kārtības punkts. Uzņēmumu un mazo un video uzņēmumu konkurētspējas programmas īstenošana. Eiropas komisija pastāstīs mums par pašreizējo stāvokli. Fulvija Rafaēli pārstāv komisiju šodien uh, no uh, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorāta. Kā jūs zināt, šī programma tika pieņemta 13. gada beigās. Kosme programmas mērķis ir atvieglot MVU piekļuvu finansējumam pagājušajos eh, septiņos gados pusotras tūkstots MBU varēja saņemt eh, lētus kredītus no kosme programmas, no kosme programmas eh, priekšteicis, bija cits nosaukums. Tagad ir šī jaunā programma Esam paredzējuši stundu diskusijai, bet esam jau nedaudz nokavējuši uh, diskusijas sākumu. Tagad uzklausīsim eh, prezentāciju. Uh, varbūt nedaudz saīsniet to nepilnas desmit minūtes, ja varat iekļauties īsākā laikā. Labi, paldies, paldies priekšsādātāji, paldies par iespēju pastāstīt jums šodien par kosme programmas mērķiem un īstenošanu. Jūs jau pieminējāt, ka programmas nosaukums ir uzņēmumu un MVU konkurētspējas veicināšana. At šī ir programma, kas konkrēti tagad paredzēta MVU. Tas ir viens no mūsu svarīgākajiem instrumentiem, lai atbalstītu MVU Eiropā. Ļoti īsi pastāstīšu par problēmām, Eh, kuras risina kosme programma. Vispirms jāpasaka, ka no 70 līdz 88% visu uzņēmumu uzskata, ka administratīvās problēmas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir nozīmīgas, pieņemot lēmumu eh, strādāt vai nestrādāt pārobežu kontekstā. Eh, lieks regulējums un lieka birokrātija ir uh, ļoti nozīmīga problēma. Un um, tieši lieka birokrātija neļauj MBU pilnībā izmantot savu potenciālu. Tāpēc mēs uh, vēlamies darīt visu, lai mazinātu administratīvo slogu MBU. Otrais faktors, ko es gribu pieminēt, tas ir uh, samērā tāds ne Uh, uzņēmēju, uh, ne uzņēmēju noskaņojums Eiropā. Uzņēmēju darbības gars nav um, izpausts, tikai 37% mūsu pilsoņu vēlas būt pašnodarbināti, salīdzinot ar 51% ASV un 56% Ķīnā. Vēl viena problēma ir aizdevumi uzņēmējiem Pašlaik ir uh, ļoti nozīmīgs samazinājums aizdevumiem zem 1 miljona eirozonā. Kopš finanšu krīzes tas ir samazinājies par 40%. Eirozonā bankas uh, samazina kredītu piešķiršanu, bet tieši piekļuve finansējumam ir uh, ļoti nozīmīga MVU. MVU Kiprā, Grīķijā un Slovenijā norāda uz finansējumu trūkumu kā milzīgu problēmu. Un mēs zinām, ka jo īpaši jaunie uzņēmumi un inovatīvie uzņēmumi cieši no finansējuma trūkuma. Svarīgi arī piezīmēt, ka MVU um, nestrādā pāri robežām, un šīs internacionalizācijas trūkums uh, negatīvi ietekmē uzņēmumus. Pašlaik tikai 25% Eiropas Savienības MBU tiešā veidā eksportē savus, uh, savas preces un pakalpojumus ārpus savas valsts. Tikai 13% MBU ekspertē, eksportē uz trešajām valstīm, un tikai 2% ir veikušas investīcijas citās valstīs. Kāds ir kosme programmas mērķis? Kāds ir galvenais uzdevums? Atbalstīt MVU, e, risinot visas šīs pieminētās problēmas. Es jau pieminēju, ka šī ir pirmā Eiropas Savienības programma, kuru, kuras galvenā mērķa auditorija ir tieši MVU. Programmas mērķis ir veicināt MVU izveidi un izaugsmi, stiprinot uh, mazo uzņēmumu konkurētspēju. Mēs paļaujāmies uz vietējiem finanšu starpniekiem un biznesa atbalsta organizācijām, bankām, tirzniecības eh, palātām, um, dažāda veida grupējumiem. Programmas finansējums ir 2,3 miljārdi laika periodam līdz 2020. gadam. Katru gadu Eh, tiek izstrādāta darba programma. 2014. gadam šī darba programma koncentrējas uz Tad ir paredzēti 246 miljoni eiro. 20% no kopēja budžeta ir atvēlēti uzlabotajai piekļuvei tirgumu. 61 miljonus eiro šajā gadā. Mēs vēlamies uzlabot piekļuvi Eiropas Savienības un trešo valstu tirgumu un piedāvāt konkrētos pasākumus un pakalpojumus MVU. Piemēram, mēs finansējam Eiropas uzņēmumu tīklu Enterprise Europe, Šis tīkls eh, sācis darbu jau iepriekšējā konkurences un inovāciju programmas eh, ciklā, un tas piedāvā atbalstu Eiropas MVU. Eh, tas ir vienas pieturas lodziņš Eiropas uzņēmumiem, kas uzlabo to konkurētspēju. 600 biznesa atbalsta organizāciju 52 valstīs piedalās šajā tīklā, iekļaujot Izrēlu, Maroku, Eģipti un Tunīsiju. Nākotnē ir paredzēts, ka šīs tīkls varētu izmantot arī citas Eiropas Savienības programmas, piemēram, apvārsnes 2020. Un tas paredz uh, uh, piedāvāt uh, konsultācijas pakalpojumus, eh, izmantot eh, sinerģijas eh, efektus un piesaistīt citas programmas, kas ir pieejamas MVU. Šī gada februārī tika publiskots konkurs tīkla projektiem, un mēs strādājām pie nākotnes stratēģijas, kas būs uzlabota un efektīvāka. At, kā es teicu, 600 organizācijas jau tagad piedalās šajā tīklā. Mēs strādājam pie um, subsīdiju nolīguma, ko paredzam parakstīt nākamgad. Un um, jaunajā uh, piedāvājumu Uh, raundā varēs piedalīties arī reģioni, kas nebija iekļauti pirmajā ciklā. Vēl viens piemērs um, mūsu darbībām ir tiešsaistes portāli, piemēram, uh, jūsu Eiropas biznesa portāls, um, MVU internacionalizācijas portāls un IPR um, atbalsta uh, programmas. At, piemēram, Mēs atbalstām MVU, kas strādā Ķīnā un Āzijā, sniedzot konsultācijas uh, un ekspertu atbalstu tiešsaistē, kā arī izmantojot e-apmācības kursus un webinārus. Tāpat mēs koncentrējamies uz augošajiem tirgiem un atbalstu IPR. Pakalpojumi tiek sniegti gan uzņēmumiem, kas jau strādā um, Āzijas valstīs tur uz vietas, arī pirms sāk darbību tur var saņemt atbalstu jau Eiropas Savienībā. Tika izsludināts konkurss uh, portālu pārvaldītājiem. Mēs uh, vērtējam uh, vairākus pieteikumus, un tie varēs saņemt finansējumu 15. gada pirmajā ceturksnī. Ļoti svarīgi uzlabot satvaru noteikumus uzņēmēju darbībai. Šim mērķim um, mēs es, arī esam atvēlējuši finansējumu un atbalstām veselu virkni pasākumu, lai uzlabotu uh, darba apstākļus. Piemēram, te ir pasākumi, kas piedāvā atbalstu lēmumu pieņemšanas procesam. Mēs strādājām pie MVU politikas un saistītajiem pasākumiem, piemēram, ir augsta līmeņa grupa, lai mazinātu administratīvo slogu, atbalstām paraugu prakses izplatīšanu un strādājam pie regulējuma uzlabošanas. Otrā pasākumu grupa ir paredzēta MVU konkurētspēju uzlabošanai konkrētajās nozarēs. Te ir vairāki pasākumi, tad, piemēram, mēs atbalstām CATS un grupējumus, jeb klasterus. Uh, mēs strādājam aktīvi ar uh, turisma nozari. Tad divi piemēri grupējumu atbalstam ir ekscelences programma uzņēmumu grupējumiem un internacionalizācijas programma grupējumiem. Atbalsts turismā uh, izpaužas tajā, ka 14. gadā mēs jau esam izsludinājuši uh, konkursu projektiem, kas veicina turisma plūsmas, jo īpaši jaunajiem cilvēkiem ārpus uh, pamatsezonas. Un mēs uh, arī veicinām turisma pakalpojumu un produktu diversifikāciju. Vēl viena kosme darbības joma kurai ir atvēlēti 2,5% no kopējā budžeta, ir uzņēmēja darbības gara veicināšana. Vispopulārākās programmas, kas tiek finansētas, ir Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Komisija vēlas uh, veicināt mobilitāti jaunajiem uzņēmējiem lai viņi varētu iegūt jaunu pieredzi un izveidot pareizu attieksmi pret uzņēmēju darbību. 14. gadā tika uzstākts jau septītais šīs Erasmus programmas cikls. 2015. gada 1. februārī tas sāksies un ilgs 24 mēnešus. Līdz 17. gada februārim mēs plānojam iesaistīt šajā uh, programmā uh, vairāk uh, nekā 1300 um, apmaiņas uh, dalībniekus, ir jau pieregistrējušies 2000 uzņēmēju un starpnieku. Un uh, runājot vēl par budžeta atlikušo daļu, ap 60%, par, kas ir atvēlēta finansējuma piedāvājumam, tad par to pastāstīs mana kolēģe. Viņa detalizētāk par to pastāstīs. Jā, tātad jūs jau dzirdējāt par uzlabotu finansējumu piešķiršanu, un mēs esam eh, uzlabojuši arī MVU apmācību. Un eh, finanšu instrumenti, kur ir paredzēti kosmē, ir domāti MVU kuri citādā veidā nevar iegūt finansējumu. Mēs zinām, ka e, tirgu, brīvajā tirgu aizdevumi riska apgrūtinātiem MVU ir e, grūti. Tāpēc mēs vēlējāmies atbalstīt arī šos uzņēmumus. Par e, programmas dzīvi ilgi. Mēs domājam, ka mums izdosies e, palīdzēt pār par 300 tūkstošiem MVU un mums eh, izdosies eh, iegūt apmēram 20 miljārdus eiro, lai finansētu šos tūkstošus MVU. Kā mēs to darīsim? Kosma ir izveidojis divus eh, finanšu instrumentus. Tas ir aizdevumu garantiju instruments un ieņēmumu instruments. Un mēs varam runāt arī par citiem finanšu instrumentiem. Jums jau šodien bija prezentācija par apvārsnes 2020 un arī apvārsnes 2020 paredz dažādus instrumentus līdzīgus kā mēs. Tā saucamā aizdevumu garantiju iespēja. Uh, dod eh, finanšu starpniekiem iespējas izveidot eh, tādus eh, aizdevumus MVU, kuri ir mazriska. Un tādējādi līdz pat brīdim, kad finanšu, kad, kad maksātājs varēs pierādīt savu um, pilnīgo bezrisku par uh, Equity Facility for Growth runājot, tās ir investīcijas, kuras ir riska kapitāla fondos un kas ir investētas eh, mazos un vidējos uzņēmumos Eiropā. Ir arī citi agrīno etapu finansējuma instrumenti, bet, kā jau teicu, šis savienojas kopā ar apvārsnes 2020. Tātad, kā tad eh, finanšu starpnieki varēs šos instrumentus piemērot? Vispirms, komisija ir uzdevusi šo instrumentu īstenošanu veikt Eiropas investīciju fondām. Tātad eh, Eiropas investīciju fonds ir Eiropas investīciju bankas eh, sa sastāvdaļa, un komisija ir parakstījusi šā gada jūlijā līgumu ar Eiropas investīciju fondu un uh, bankā augustā tika, um, pas, tika izsludināts sabiedriskais iepirkums. Tie ir uh, šobrīd atvērti un tie beigsies 20. Uh, gadā. Un uh, starpnieki, finanses starpnieki var pieteikties šo instrumentu lietošanai jebkurā brīdī. Un tomēr mēs piemērojam principu, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, tāpēc mēs pamudinām visus finanšu starpniekus ieteikties pēc iespējas ātrāk. EIF ir atbildīgs e, par šo instrumentu īstenošanu, un e, šim fondam būs arī ārkārtīgi uzmanīgi jāuzrauga, vai piedāvātais finansējums tiešām tiek adekvāti izmantots. Šobrīd eh, neviens konkrēts nolīgums nav noslēgts, bet EIF eh, e eh, jau signalizē, ka ir ļoti liela interese un lielākā daļa iesniedzēju arī atbilst visiem kritērijiem. Un mēs zinām, ka arī finanšu tirgu tiek runāts par to, ka ir vairāk starpnieku, kuri gatavojas iesniegt savas, savas, savas prasības. Un nākamais, eh, kad tiks parakstīts šis eh, līgums ar starpniekiem, ko tad MBU Eiropā iegūs? Eiropas Savienība ir izveidojusi atsevišķu portālu. Šeit jūs redzat šā portāla mājaslapu. Šo portālu ir ļoti viegli eh, varbūt uh, to ir viegli aptvērt, bet varbūt netik viegli izmantot. Šeit, piemēram, uzkšanot uz konkrētas valsts, saskaņā ar dažādiem kritērijiem, uzņēmums var meklēt, vai ir pieejams finansējums no Eiropas līdzekļiem vai nē. Vēl bez šiem finanšu instrumentiem mēs sadarbojamies arī ar investīciju fonda līdzekļu izmantotājiem. Un uh, ir izveidota arī EASME, kas ir mazo un vidējo uzņēmumu e, palīdzības aģentūra. Un 2015. E, gada darba programma ir, bij, ir tikusi apstiprināta un tā tika apstiprināta jau šā gada oktobrī un ceru, ka arī tā mums palīdzēs daudz ko noskaidrot priekšsēdētājs. Paldies abām kundzēm! Paldies par jūsu paskaidrojumiem. Un eh, bija ļoti interesanti jūs uzklausīt. Ļoti interesants arī slīdītas. Lopes Bermeo kundze, lūdzu. Buenas tardes y gracias. Compartir. Labvakar visiem. Paldies. Mēs piekrītam komisijas mērķim atbalstīt MVU. Tomēr ir dažas pretrunas, gribēju, uz kurām gribēju vēst uzmanību. Proti, līdzekļi ir ierobežoti. 2012. gadā to jau mēs varējām novērot, un kopš tā laika situācija nav sevišķi uzlabojusies. Turklāt pietrūkst arī koordinācijas ar citām iniciatīvām. MVU joprojām ir sarežģītā situācijā. Ja nebūs tāda vispārīga attīstības politika, kur ņem vērā KMU īpatnības, tad mēs nevarēsim palīdzēt šiem uzņēmumiem. Stratēģija eh, apāršanas 2020 vien nepietiek. Mums ir uh, īpašas lietas jāņem vērā. Un mēs domājam, ka šie projekti drīzāk palīdz lielākiem uh, uzņēmumiem, tāpēc mums vajadzētu detalizētāk izstrādāt uh, šo jomu. Nākošais, par ko gribēju runāt, par finansējumu. Kredīt, kredīt ir saistīta ar pieprasījumu. Ja stratēģijas ņems vērā kvantitatīvos mērķus, tad uh, tradicionālās attiecības starp MVU un bankām tikai eh, vēl pasliktināsies. Mēs negribam panākt, lai tiktu īstenoti jauni instrumenti finanšu jomā, bet lai mēs stiprinātu jau pastāvošos instrumentus. Mērķu skaitā ir arī minēts pastāvīgais darbs, pastāvīgo darbs. Un, bet ja šie, ja šie darbinieki nav legāli, tad līdz ar to uh, tas var novest pie situācijas, ka darba nosacījumi pasliktinās. Bet mēs taču gribam panākt to, lai darbiniekiem situācija uzlabotos. Mums ir ļoti daudz mācekļu, bet kas pietrūkst? Pietrūkst darbs, un tai vajadzētu būt komisijas prioritātei. Paldies. Spikā. Keller kungs nākamais. Paldies, paldies priekšstādātāji, liels paldies par šo prezentāciju. Jautājums tiešām ļoti nozīmīgs un pilnīgi pareizi, ka mēs koncentrējamies šeit uz uh, izaugsmi un finansējumu. Protams, MVU uh, ir ļoti svarīga loma un tiem nav viegli konkurēt ar lieliem uzņēmumiem. Mēs redzam, ka uzņēmumi um, ne īpaši veiksmīgi iesaistās uh, eksportā ārpus savas valsts vai ārpus Eiropas Savienības. Kādā veidā mēs pārvarēsim šīs barjeras? kas pašlaik pastāv. Administratīvais sloks ir uh, viena no lielajām problēmām, tā jūs teicāt, bet uh, ko mēs darīsim, lai MVU strādātu arī ārpus savas valsts. Un tad par administratīvo slogu. Vai ir jau kaut kādi konkrēti skaitļi par administratīvo slogu? Ko tas praksē nozīmē? Un uh, kā jūsu pasākumi mazinās um, šīs problēmas? Jūs runājat ļoti vispārīgi par administratīvo slogu, bet ko tas nozīmē skaitliski un praktiski? Visbeidzot, te jūs pieminējāt tirzniecības uh, kameras, tas ir ļoti labi. Mēs vēlamies, lai um, veidotos jaunie MVU. Un es domāju, ka ļoti daudz ko te var paveikt iesaistot tirsniecības kameras un uzlabojot uh, saiknes starp uzņēmumiem, kas jau pastāv, un uzņēmumiem, kas tikai tiek veidoti. Kāda pašlaik ir uh, tirsniecības kamera loma un uh, kā var stiprāk tās iesaistīt? Paldies! Your... Lielas paldies par šiem komentāriem, arī par jautājumiem. Uh, Tagad eh, vērsīšos pie abām dāmām, varbūt eh, viņas varētu atbildēt. Un, ja ir kaut kādi noslēdzoši komentāri, arī iespēja tos izteikt. The... Paldies tad par pirmo jautājumu. Mēs uh, labi apzināmies, ka problemātiska ir piekļuve finansējumam. Un gadās arī, ka uh, tieši lielie uzņēmumi gūst labumu no ličnajām programmām, tāpēc kā MVU nezina, kā pareizi pieteikties. Kosme ir programma MVU, un citas kompānijas vienkārši nevarēs saņemt finansējumu. Tās nevarēs pieteikties. Tad kosme programma ir domāta um, MVU atbalstam. Ja starpnieks saka, ka tas vēlas atbalstīt uh, biznesa darījumus uzņēmumiem, kas nav MVU, tad šo konkrēto uh, uh, garantiju nevarēs pieteikt zem kosmo. Uh, mums ir ļoti skaidrs kriterijs. Kosme programmas ietveros var atbalstīt tikai un vienīgi MVU. Un tas pats attiecas arī uz kapitāla fondu, equity facility. Uh, tas ir paredzēts tikai un vienīgi MVU izaugsmes fāzē, attīstības fāzē. Mēs te lūkojamies uz pirmo investīcijas brīdi, ja tas ir uzņēmums, kas saņems finansējumu no riska kapitāla fonda, un tas ir izaudzis un vairs nav MVU, tad uh, Eh, tas var turpināt saņemt finansējumu no šī fonda, bet šī summa nebūs vairs atbalsta tiesīga zem kosme programmas. Un uh, turpinot uh, šis atbildes, ko mēs konkrēti darām, lai atbalstītu MVU internacionalizācijas kontekstā. Atsaukšos uz to, ko es jau teicu par uh, uzņēmumu Eiropas tīkla aktivitātēm To pārvalda vietējie spēlētāji, tai skaitā arī tirzniecības kameras. Mums šķiet, ka tieši tās ir uh, vislabākā pozīcijā, lai atbildētu uz konkrētajiem MVU jautājumiem, jo tie vislabāk pārzina MVU situāciju savā reģionā. Eiropas tīkls piedāvā apmācības pasākumus uzņēmumiem un arī informāciju kas varētu būt svarīga uzņēmumiem, lai sāktu darbību ārpus Eiropas Savienības vai ārpus savas valsts. Arī biznesa portāls, kas ir paredzēts, tas ir ļoti praktisks instruments, kuru var izmantot uzņēmumi, kas vēlas darboties ārpus savas valsts. Arī šis Eiropas biznesa tīkls Tas daļēji ir izveidots jau ārpus Eiropas Savienības. Tas var palīdzēt uzņēmumiem veidot attiecības ar trešo valstu uzņēmumiem. Svarīgi ir atcerēties, ka, protams, vispirms MVU eksportē uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, uz citām dalībvalstīm. Un tāpēc labs sadarbības tīkls Eiropas Savienībā ir svarīgs, lai uzlabotu šo sadarbību. Varbūt jūs arī atcerēsieties, ka mums uh, bija arī uh, paredzēti pasākumi izaugsmes veicināšanai. Uh, daļēji šie projekti turpmāk tiks finansēti kosmi programmas ietvaros. Bet runājot par administratīvo sloga mazināšanu, kosme ir viens no tiem instrumentiem, kurus komisija var izmantot, lai mazinātu administratīvo slogu. Mēs pirmām kārtām sniedzam informāciju uzņēmumiem par to, kā var eh, rīkoties eh, efektīvāk. Tad mēs sniedzam informāciju par šiem šķēršļiem, nevis mēs tiešā veidā tos eh, likvidējam. Paldies, Zoriņo kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties komisijas pārstāvjiem par viņu klātbūtni. Šī tēma ir ļoti svarīga. Gan no ekonomiskā viedokļa, gan arī domājot par Eiropas Savienības tuvību pilsoņiem un uzņēmumiem. Tik pieminēti trīs, trīs kritiskās jomas. Pirmkārtām sadarbība. Ir svarīgi radīt kritisko masu, lai uzņēmumiem būtu iespēja eksportēt gan Eiropas iekšienē, gan arī ārpus Eiropas. Man būtu praktiskas dabas jautājums. Un proti, tas ir saistīts ar šīs programmas saistība ar nacionālajām programmām. Es nezinu, kas notiek citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet mūsu valstī ir nacionālie plāni, kuri ļoti līdzinās šai programmai. Tie paši nosacījumi, tie paši mērķi. Šai programmai vajadzētu attiekties tikai uz tiem uzņēmumiem, kur rada konsorcija. konkurēt spēja Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga, bet valstu pārstāvjiem vajadzētu konsorcija formā spēt sadarboties. Un jautājums tāds, atsevišķās dalība valstīs ir līdzīgas programmas, kā darbojās subsidartāte. Un vai to var sasaistīt ar kosmu vai nē? Paldies! Atbilde par papildināmību ar nacionālajām programmām un vai pastāv kaut kas salīdzināms dažādās dalībvalstīs. Jāsaprot, ka izejas punkts ir ļoti atšķirīgs katrā valstī. Tad dažās valstīs e, MVU izmanto ļoti labi programmas vietējā un reģionālā līmenī, citās valstīs e, tādas programmas nepastāv vai netiek izmantotas. Un, protams, ja mēs izveidojam šādu regulējumu, mēs nekādā veidā nevēlamies aizstāt dalību valstu un reģionālās iniciatīvas. Mūsu programma ir papildinājums. Runāt par garantijām un garantiju nodrošinājumu. Var vērsties, starpnieks var vērsties pie šīs programmas un ziņot par aktivitātēm, uh, kuras viņš plāno, tad, piemēram, uh, jaunus eh, riska finansējumus. Mēs papildinām būtībā esošās garantijas. Dažās valstīs jau ļoti daudz kas notiek, un uh, tomēr produktu ir samērā maz. At, ja dalība valsts pati nevar neko daudz paveikt, tad kosme var uh, palīdzēt uh, kredītu piešķiršanā. Runājot par kapitāla sadaļu, mēs um, lūkojamies uz kapitāla, riska kapitāla fondiem. Protams, pārsvarā mēs atbalstām pārobežu fondus, jo nacionālajie un reģionālajie fondi parasti koncentrējas uz kādu konkrētu nozari valstī. Bet mēs daudz ko varam paveikt atbalstot pārobežu riska kapitāla fondus. Thank you very much. Paldies. Pal, paldies par jūsu piezīmēm, jautājumiem, arī jūsu izskaidrojumiem, godētās kundzes. Un eh, Kosme ir sāku strādāt eh, pavisam pirms neilga laika, un, eh, kā jūs teicāt, ir paredzēts, ka Kosme izmantos 300 tūkstošiem VU. Un iespējams, ka arī šajā daudzgada finanšu plānā tas tad būs, tātad pēc pieciem gadiem šis skaitlis būs piecreiz lielāks atbilde. Ja jūs e, salīdzināt to ar iepriekšējo programmu kosmes e, iepriekšējo programmu, tad e, šis e, papildus koncepts e, bieži vien kādam konkrētam aizdevumam ir nepieciešama konkrēta palīdzība, un mēs tiešām ceram, ka mums izdosies, kā arī septe, septe programma darbojās uh, Mēs ceram, ka mums būs arī papildus resursi, un tomēr mums ir jānodrošina arī augstāks eh, transakciju riska aizsargs. Prieksēdētais paldies! Paldies Itra komitejas eh, deputātiem! Ļoti interesantas diskusijas, un kā tad šī programma darbosies, to redzēsim. Paldies abām kundzēm! Uh, Dāmas un kungi! Pēdējais eh, šās pēcpusdienas darba kārtības punkts ir ITRE komitejas delegācijas atskaita par dalību internetu pārvaldes fórumu 9. sanāksmē Turcijā. Tātad Turcijā, Stambulā notika šis internetu pārvaldes fórums no 2. līdz 5. septembrim. un pasaules eh, samita par informācijas sabiedrības izveidi eh, rekomendācijas eh, arī tika ņemtas vēlā. Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs un arī referents par šo ļoti svarīgo IT sanāksmi bija Pilāra Delkastiro Veraskundze. Un tagad vēlētos griezties pie jums, kundze, iepazīstiniet ar šo ļoti interesanto sanāksmi. Prieksēdētāji kungs, jā, es saprotu, ka mums laika varbūt nav daudz, un mēs jau esam šajā pēcpusdienā daudzas stundas pavadījuši, klausoties dažādas tēmas. Runāšu īsi, varbūt, kad izvērsīsies debatas, varbūt arī nē, bet eh, vēlētos uzmanību pievērst eh, varbūt būtiskākajam šajā sanāksmē, šis e, internetu pārvaldes fórums, kas notika tur Stambulā. Iespējams, ka jūs visi atceraties, ja ne tad vēlreiz atgādināšu, ka šis internetu pārvaldes fórums ir e, tieši e, kongresu turpinājums Tunisijas kongresam, kurš notika 2005. gadā. Un doma šādām sanāksmēm ir iesaistīt eh, pilnīgi visus, kuri strādā gan eh, publiskās domas veidošanā un arī tie, kuri nodrošina internetu pārvaldību. Jau pagātnē mēs esam piedalījušies šajās sanāksmēs un konferencēs, un eh, deputāti pārstāvēja gan ITRA komiteju, STOA un KULT komiteju. Kā jau parasti, kā jau ierasts, priekšsēdētāja konference šobrīd ir samazinājusi delegāciju apmēru. Šajā delegācijā mēs bijām četri, kā tas ir bijis jau pēdējos divus, trīs gadus. Tātad mēs pārstāvējām divi deputāti bija no Itras, tātad es, es pati un Soras kungs un Berhajas kundze ir šeit un arī viens no Stoa Rībiga kungs. Šajā sanāksmē arī kā jau ierasts Mums ir izvēlēta viena tēma, un par šo tēmu arī tad diskutējam. Šajā tēmā, protams, ir vairāki apakš līmeņi, bet eh, šīs devītās sanāksmes tēma bija savienot kontinentus, lai nodrošinātu uh, e, daudzveidīgu interneta pārvaldību. Tā bija tēma, bet, eh, kā jau teicu, šās tēmas ietvaros eh, tika organizēta vesela virkne darba grupu un semināru. Kas notiks eh, pēc 13. gada? Jo sākot no 15. gada Amerikas Savienotās valsts un a, apvienotās nācijas uh, pieņems lēmumu par internetu fórumiem, kuri ir darbojušies jau desmit gadus. Un e, visu iesaistīto pušu nostāja bija tāda, ka šim fórumam ir jāturpina darboties. Un e, jāturpina arī meklēt uh, finansējumu šādam fórumam, jo finansējuma avotu nav pārāk daudz kādā veidā šī daudzpusējā pārvaldība, daudzpusējā interneta pārvaldība, kā to diskutēt, kā šī tēma attīstījās. Jā, debats, kā jau teicu, notika, bet debats ir notikusi arī ārpus šādiem fórumiem citās, citos domēnos. Vispirmām kārtām tā saucamais daudzveidīguma princips, daudz tas uzrunā. Otrām kārtām ir arī tādas valsts, kuras vēlētos redzēt starpvaldību pārvaldības veida formu internetā. Un eh, interneta pārvaldes formos tādos kā šis eh, tiešām ir jārunā par daudzveidīgu pārvaldību. Vēl bez tām mēs diskutējām par par e, dažādu dalību valstu atbildīgo iestāžu lomu. Un 14. E, gadā šajā formā e, runa gāja par paraugu prakses apmaiņu, ko darīt. Piemēram, kādas ir tās komunikācijas, no kurām mēs, kāda ir tie komunikāciju pakalpojumu, no kuriem mēs vēlamies e, izvairīties, piemēram, mēstules. Un e, kādā veidā mēs e, varētu nodrošināt arī bērnu aizsardzību internetā. Vēl bez tām tīkla neutralitāte, cilvēku tiesības, politika, ko darīt ar mākoņu datošanu, digitālā uzticēšanās. Par visām šīm tēmām arī diskutējām. Un e, īsumā vēlētos jūs iepazīstināt arī ar konkrētajiem semināriem, kuros e, piedalījās EP e delegācija. Tātad tādi semināri kā internets un darba vietas, internets un eh, radošums vai radošums internetā. Internets un tā pārvaldība, dažādas lomas, tīkla neutralitāte, kā izvairīties no pazemošanas internetā interneta ērā, ko darīt ar īpašumtiesībām, intelektuālā īpašumtiesībām. Un tas bija viens no ļoti būtiskiem jautājumiem, noteikti cēlsināsies arī tuvākajos mēnešos. Datu caurskatāmība un tā tālāk. Vēl bez tam Mums bija vairākas divpusējās tikšanās ar eh, dažādiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, valsts organizācijām, biznesa nozaru pārstāvjiem. Tikāmies arī ar UNESCO pārstāvjiem par žurnālistu digitālo drošību Un tikāmies arī ar citām organizācijām, kuras iestājas par bērnu tiesībām, bērnu aizsardzību interneta vidē. Tikāmies arī ar ASV delegāciju, un viņi no savas puses tikai apstiprināja, ka šis daudzveidīgais un daudz īpašuma tiesību turētāju pārvaldes modelis internetā apmierina arī viņus. Tātad ASV šo pieeju atbalsta. Mēs tikāmies arī ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un valdību pārstāvjiem. Un uh, noslēgumā, tātad varbūt šeit jūs neiepazīstināšu ar visām tikšanām, kas mums bija, bet ar ICOM. ICOM ir atbildīgā organizācija par eh, vārdu nosaukumu un ciparu piešķiršanu. Tātad eh, viņiem ir līgums ar ASV valdību, ka eh, viņiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem. Un tas arī ir viss svarīgākais internetu pārvaldē. Šobrīd notiek sarunas par šo neatkarību, un mums bija ārkārtīgi interesanti tikšanās par AIKOM neatkarības eh, palielināšanu. Un Aijana, kas arī ir viena no eh, ikon eh, meitas uzņēmēm, ja tā varētu teikt, kur arī piešķir vārdus un ciparus. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt to, ka mēs eh, nācām klajā ar publisku paziņojumu šajā internetu pārvaldības fórumā. Mēs iestājāmies par brīvu un atvērtu internetu. Šis, un šajā sanāksmē mēs parakstījām arī kopīgu uzsaukumu. To parakstīja gan priekšsēdētāja vietniece Nelī Krūz, gan arī citas iesaistītās puses. Proti pieeja interneta pakalpojumiem ir svarīga, lai nodrošinātu pamat brīvības un lai nodrošinātu demokrātiskās tiesības. Un eh, interneta tātad eh, uzraudzības veikšana caur internetu, ja tāda notiek, tad tā ir jābūt eh, pārskatāmai. Un visbeidzot, tā kā sanāks notiks Stambulā, Turcijas valdības veiktie pasākumi plašsaziņas līdzekļu uzraudzībā. Šajā sakarībā mēs tomēr eh, izteicām cerību, ka ja arī šāda rīcība noteikti tā mums ir neakceptējama. Tas bija tas, ko vēlējos jums pateikt. Lielas paldies! Paldies par šo izklāstu. Paldies arī par jūsu idejām par darba nākotni. Verheimas kundze, jūs vēlat ko papildināt? Jā, paldies. Pilāri jau pastāstīja to svarīgāko. Galvenais jautājums bija tiešām um, fóruma nākotne, bet IPF fóruma nākotne, jo dažas valstis vēlas uh, starpvaldību pieeju veicināt. Uh, pagātnē šis fórums ir strādājis visai veiksmīgi, jo tajā ir pārstāvētas valdības, pilsniskā sabiedrība, NVO, un uh, mūsuprāt, vajadzētu darbību turpināt tādā pašā veidā. Mums Eiropas Savienībai vajadzētu arī nākotnē atbalstīt uh, šādu pieju, iesaistot vairākas ieinteresētās puses pozīcija, jāieņem ļoti nepārprotami. Mums vajadzētu darīt visu, lai ANO ģenerāla asamblēja uh, atbalstītu mandāta pagarinājumu e, šādam daudz e, dalībnieku fórumam turpmākajām diskusijām. Tāpat mums vajadzētu e, parūpēties par to, lai um, Eiropas komisija kopā ar Eiropas padomi organizētu šo Eirodik, Eiropas uh, interneta fórumu, jo ir lietas, kas jādiskutē globālā mērogā un ir diskusijas arī Eiropas līmenī. Dažas uh, diskusijas, dažu diskusiju rezultāti ir svarīgi arī IPF kontekstā. Diskutējot uh, tajā ar cilvēkiem no citiem kontinentiem, jūs redzat, kādas ir atšķirības pieejā. Attīstības valstīm, piemēram, ir uh, pavisam savādākas nostājas, un mums labi jāsagatavojas diskusijām nākamajā gadā. Piemēram, cilvēktiesību jautājumi, e, žurnālistu brīvības e, un bērnu aizsardzības aspekti tie ir ļoti aktuāli, un mana personīgā pieredze to pierāda. Tāpat kultūras komitejā mēs diskutējām par Uh, iespējamo nākotnes delegāciju. Mēs gribētu nosūtīt divus delegātus, jo arī kultūras komitejai tagad ir skaidrs, cik svarīgi piedalīties diskusijās. Uh, vēlos pateikties Pilārai vēlreiz. Nākotnē mēs tiešām strādāsim pie Eiropas Savienības lomas šajā pārejas periodā. Mēs vēlamies arī nākamajā ICAN um, atskaits periodā uh, strādāt aktīvāk, piemēram, pie domēnu nosaukumiem. Viena no problēmām, kas pie mums uh, tiek šeit uh, pārunāta Eiropas Savienībā, tādi domēni kā punkts vino vai punkts vain. Tad mums jārunā arī par autortiesībām attiecībā uz domēnu nosaukumiem, uz uh, Eh, izcelsmes valstu aspektu, uz mantojuma domēniem un tā tālāk. Katrā gadījumā eh, vajadzētu parūpēties par to, lai nākotnē mums būtu eh, lielāka ietekme, lai viss nepaliktu tikai ASV ziņā. Mums tagad diskusijas ir agrīnā fāzē. Uh, bet tās attīstās. Mēs esam izauguši tagad. Paldies, Lubikungs. Jās paldies, priekšsadatāji kungs. Es pats piedalījos tehnoloģiju izvērtējumā no mūsu perspektīvas bija interesanti lūkoties, kādas uh, opcijas ir jāņem vērā. No vienas puses ir uh, IGF, kuram ir tāda um, daudzu iesā, iesaistīto funkciju. Tas no vienas puses ir tāds um, daudzu funkciju instruments, bet mums jāņem vērā arī, lai mums būtu ITU un no otras puses mums jāņem vērā arī Eiropas likumdošana. Tāpēc ir svarīgi tagad izlobīt, kādas kompetences kuram ir. Uh, kā mēs varam tagad vienošanās procesā kaut ko noteikt globālā līmenī. Mums ir vadošā loma un domāt par vadošo lomu IGF ir tāda, ka mums vairāk jāpadomā par, par pārvaldību un jādomā, pie kādiem nosacījumiem mēs varam ieņemt šo vadošo lomu likumdošanas saistībā. Uh, No vienas puses mums jādomā par Eiropas līmeņa standartiem, un otrā lieta, par ko mums jādomā, ir par tehnisko likumdošanu. Kādu veidu šā tehnisko likumdošanu mums vajadzētu virzīt uz priekšu, kādus standarts vajadzētu noteikt. Ehm, jo mums jāpadomā, vai mēs gribam radīt pilnīgi jaunu tirgu ar harmonizācijas palīdzību, bet eh, no otras puses mums, mums jādomā arī par starp, savstarpējo atzīšanu eh, ar kuru visus risinājumus tomēr nevar sasniegt. Mūsuprāt, viduspunktā jeb centrā būtu jāliek vispārīgie darījumi un nosacījumi. Jāpadomā arī par EPS sadarbspēju. Tas ir ļoti interesants jautājums, kas vēl jāprecizē. Un jāpadomā arī par to, kam būs piekļuva mūsu ierīcēm. Pašreizējā situācijā. ir neierobežota pieeja arī trešajiem mūsu ierīcēm, un manuprāt, tas ir kaut kas tāds kā privātuma jomā, un privātuma jomā mums ir liels izaicinājums, jo ja katru, katrā laikā kāds var palūgt mums atļauju, ieslēgt savu kameru, savu mikrofonu, izdzēst datus no mūsu ierīcēm, ja papildināt datus, un mums ir jāpieeja jāpieņem dažādi nosacījumi. Par visiem šiem jautājumiem ir jāpadomā, un mums jāpadomā par iniciatīvu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, jo nākotnē tas būs viens no centrāliem jautājumiem. Paldies! Thank you. Thank you. Lielas paldies! Paldies visiem kolēģiem! Paldies eh, visiem kolēģiem no parlamenta, ne tikai ITRE komitejas locekļiem. Šķiet, ka fóruma sanāksme tiešām bija ļoti interesanta. Nākamā sanāksme notiks 15. gada novembrī Brazīlijā. ITRE komiteja pieprasīja atļauju tad, nosūtīt delegāciju 15. gada novembrī. Tad lūdzu, gatavojieties jau šim braucienam pēc gada. 2015. gada novembris atnāks jau pietiekoši ātri, un tā būs nākamā foruma sanāksme. Gatavojieties arī mūsu nākamajai sanāksmei šī gada 3. decembrī. Uh, visas dienas sanāks, bet no rīta un pēcpusdienā, un 4. decembrī tāpat visu dienu. Tad četras sesijas. Ļoti, ļoti gara sanāksme. Paldies visiem un tiksimies Strasbūrā. Uz redzēšanos!